Dear colleagues, dear friends, please take your seats and. Godātie kolēģi, lūkšu visus ieņemt vietu. And because of, of lack of. Ņemot vērā to, ka mums eh, trūkst laika, eh, trūka laika 22. jūnijas sanāksmē, koordinātori pieņēmuši sekojušos lēmumus rakstiskajā procedūrā par krapnieciskām praksēm eh, Spānijas bankā rezolūciju. EPP prasījusi balsot par koordinātoru lēmumu vai tiek sagatavots, sagatavot rezolūciju. Pie tā arī ķersimies pēc brīža. Otrakārt, pa 15.54 šajā svitra 12 lūguma raksta lēmumā e, koordinātori lēma sūtīt to zitra komiteju atzinumu sniegšanai un lēms tālāk, ka tiks saņemts atzinums. Tālāk steidzamības procedūra lūgumrakstam no 096 šķērsvītra 15 koordinātori izlēma iekļaut to septembra darba kārtībā kopā ar citu un, citiem lūgumrakstiem par invaliditāti. Tālāk steidzamība lūgumrakstam 0112 2015 izlēmām skatīt to kopā ar citām eh, atvērtajām, eh, atvērtajiem lūgumrakstiem eh, oktobrī vai vēlāk. Tālāk lūgumraks 2158 2014. gads. Arī par to tika lemts iekļaut to septembra darba kārtībā, līdz kuram brīdim tad arī eh, tiek sagaidīts komisijas ziņojums par šo jautājumu. Tālāk tika panākta vienošanās prasīt veikt pētījumu politikas nodaļā, kas atbildīgi par invaliditātes jautājumiem. Tālāk arī rakstiska informācija un mutiska informācija par eh, lūguma rakstu portālu darbību un koordinātori izlēma prasīt juridiskajam dienestam eh, skaidrot juridiskos aspektus eh, tiesiskam bāzam, bāzei saistībā ar to, ka varētu pieeja šim portālam tikt atvērta visiem deputātiem. Tālāk par darba programmu revīzijas palātai mēs izlēmām paziņot grupu uh, viedokļu iekļaušanu komitejas uh, lēmumā. Otrakārt, struktūrēts dialogs ar komisiju, aicinājums rīkoties, kopsavilkums. Mēs izlēmām sūtīt piecas prioritātes, kas tika iekļautas komisijas darba programmā 2016. gadam uh, uz komiteja priekšsarētāju konferenci. Tālāk koordinātoru lēmums, eh, kas tiek pieņemts šorīt. Pirmkārt jau darba kārtības pieņemšana 17. septembrim. To mēs apstiprinājām ar nelieliem grozījumiem. Astotais punkts eh, pētību vadlīniju pieņemšanu mēs šobrīd atcēlām 0481 2014 arī tika izņemts no septembra darba kārtības un pārcelts uz oktobri, jo komisija nebija gatava iesniegt pilnu informāciju septembrī, bet viņiem būs visa informācija pieejama līdz oktobra sanāksmei. Tāpat arī koordinātori piekrita turpmākās eh, sanāksmes darba kārtībās, iekļaut dažas jautājumas oktobrī 0. 884 2014 un novembrī lūguma raksts 1156 2013. Tālāk atzinums par ziņojumu ar ieteikumiem Eiropas Savienības konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām tik izlemts uh, pāntu rakstīt eh, ziņojumu kopā ar Libe komiteju es atvainojos ar priekšsarētāju ar Empulu komiteju, referente Rosa Esteras Feragut no EPP. Tālāk apstiprinātu referents igadējiem pārskatām par Eiropas ombudu Solidāti Kabezonu Ruijas kundze. Un izlēmām 55. pānta ietvaros nesastādīt nesniegt atzinumu par vispārīgo budžetu, jo ir tikai viena budžeta kategorija, kas skar lūgumu rakstu komiteju. Tas bija garš ziņojums. Jums tātad eh, vēl mēs lēmām apstiprināt izpētījumu politikas departamentam saistībā ar jautājumiem, kas eh, celti lūguma rakstos eh, par saules enerģijas izmantošanu dalību valstīs apstrīdētās rekomendācijas tika atliktas uz septembri, tālāk eh, turpinājums jūgendāmt lietām, tas bija svarīgs, un darba grupas izveida. Darba grupā eh, atbildība būs par plašāku jautājumu par bērnu labklājību, uh, saistībā ar tā, tiem lūgumrakstiem, ko esam saņēmuši. Tāpat arī darba grupa var koncentrēties uz dažādiem ar bērnu, bērniem saistītiem jautājumiem, piemēram, Jugendamt, starptautiskā bērnu nolopīšanas gadījumiem, piespiedu nolopīšanas un tā tālāk. Eh, piespiedu adopcijas, atvainojos. Eh, un tiek iekļauts eh, viens pārstāvs no katras politiskās grupas, un grupa pati lems par savu darba uh, veidu un izvēlēsies savu priekšsarētāju. Interesēto deputātu vārdus vajadzētu iesūtīt līdz 2. septembrim. Tāpat arī saņēmām informāciju un pieņēmām lēmumu par protokolu publicēšanu un pāraižu pieejamību internetā pretī eh, komitejas platformā. Tāpat mēs arī pieņēmām lēmumu veikt trīs eh, faktu noskaidrošanas mm, misijas. Pirmā uz apvienoto karalisti starp 3 un 6 novembri, tālāk uz Spāniju, Madridi, Ebrontāho upes, trīs dienas, tātad 8. līdz 12. februāru un īrija 2016. gada pavasarī. Tāpat mēs esam, kā vispārīgi noteikumi, pieņēmuši arī lēmu to, ka delegācijai katrā uh, faktu noskaidrošanas misijā vajadzētu būt vismaz ar četriem deputātiem. Uz apvienoto karalisti tur var būt liela delegācija. Kopā var būt 12 deputāti un interesēto personu skaitam uh, ir jātiek, uh, vārdiem ir jātiek iesūtītiem līdz 12. Eh, septembrim. Uzklausīšana eh, būs 15. oktobrī no rīta. Juridiskā dienesta informācija par eh, lūgumrakstu 570 2013. Juridiskais dienests sniedza vispārīgu viedokli par iespējām tālākai darbībai ar šo lūgumrakstu saskaņā ar reglamentu Eh, un Eiropas Savienības tiesu judikatūru Eiropas Savienībā. Un koordinātoru uzdeva sekretariātam izpētīt eh, iespējas tālākai rīcībai šim lūgumrakstam. Sadarījā citi jautājumi. Marijas kungs eh, prezentē jaunu interneta platformu, ko viņš ir izveidojis. Tā tad ir arī saraksts ar numur 3 ar iespējamiem e, nepie, nepieņemtām e, lūgumrakstiem un tā arī ECA ziņojums. Tāpat bija arī gara viedokļa apmaiņa par e, vadlīnijām. Uh, nākotnes darbām. Tāpat arī pieņemam zināšanai, ka divas tehniskās sanāksmes jau ir notikušas. To mērķis ir bijis sagatavot e, tekstu pārskatīto versiju, kas tiks iesniegta koordinatoriem septembrī. Un arī pilnai komitejai, un cerams varēsim to oktobrī jau apstiprināt. Ar to es arī beidzu šī rīta koordinātoru sanāksmē izskatīto jautājumu izklāst. Tā kā sestais punkts tika atlikts uz šo pēcpusdienu, tad sāksim tieši ar šo balsojums par koordinātoru lēmumu iesniegt rezolūciju par tiesību aktīm hipotekāro kredītu jomā un riskantiem finanšu instrumentiem Spānijā. Pēc EPP prasības jābalso ir visai komitejai par šo koordinātoru lēmumu iesniegt rezolūciju šīs komitejas vārdā. Tas ir viens balsojums. Cerams, ka jums ir balsošanas kartīts līdz. Tā kā, ja būs nepieciešams, tad jums jābūt spējīgiem tās ielikt balsošanas iekārtās. Varbūt, ka šeit nevajadzēs. Ķeramies tad klāt pie balsošanas. Kurš ir par to, lai mēs sagatavotu rezolūcijas eh, projektu? Lūdzu, paceliet rokas. Kurš pret? Vai kāds atturās? Viens atturās. Šeit ir arī skaidrs, ka liels vairākums ir pa, par un ir vesela grupa arī, kas ir pilnīgi pret, bet kā jau ar jebkuriem demokrātiskiem lēmumiem, šis lēmums ir apstiprināts. Otrs balsojums Tas gan būs elektroniski. Mutiskais jautājums par tiesību aktiem hipotekāro kredītu jomā un riskantiem finanšu instrumentiem Spānijā. Kompromiss teksts ir eh, iesniegts eh, sociāldemokrāta Alde Goe un Zaļie to ir iesnieguši. Mums ir balsošanas saraksti. Vispirms kompromiss grozījums A, kurš par? Paceliet roku. Kurš pret? atturas, apstiprināts. Tālāk kompromiss B, iesnieguši sociāldemokrāta Alde Goe un Zaļie, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tas arī viss. Šeit nav galbalsojums. Manā balsošanas sarakstā nav. Manam. Ļaujiet paskaidrošu, ja runa ir par uh, Eh, normatīvo dokumentu vai eh, citu dokumentu, tad eh, mums ir jābalso, bet šis ir mutiskais jautājums, līdz ar to tur nav gala balsojuma. Tā mēs rīkojamies atbilstoši noteikumiem. Pēter, lūdzu. Jā, es vēlējos lūgumu izteikt priekšsādātājs kundze nākotnē, sas, ja mēs e, grozām darba kārtību, e, nedarīt to, to rakstiskā kārtībā. Tas ir ārkārtas pasākums, šoreiz tā darījām, bet jebkādi e, grozījumi vajadzētu to par tiem lemt nevis rakstiskajā procedūrā, bet pārunāt pirms tam iepriekšējā sanāksmē. Un otra lieta, man ļoti žēl, ka kompromisā B manas politiskās grupas e, grozījumi netika apstiprināti, tāpēc arī mums bija jānoraida šis B kompromiss. Un, protams, jums ir visas tiesības noraidīt vai iebilst, bet vienalga to ar vairākumu apstiprināju. Tāpat es vēlos pievērst jūsu uzmanību jautājumam, ka šī rakstiskā procedūra bija jau iepriekšējā reizē jāizmanto, jo mums bija ļoti īs laika brīdis pieejams koordinatoriem. Mums, protams, tas būs jāmaina nākotnē, lai nonāktu pie daudz atbilstošāka laika grafika koordinatoriem, jo aizvien vairāk lēmumu tiek pieņemti koordinatoru līmenī, aizvien vairāk atbildības darba apjomu Virpī un viņas sekretariātu kolēģiem centīsimies nonākt pie saprātīgāka laika termiņa koordinatoriem nekā iepriekš. Ļoti labi. Tad. Solidāt, lūdzu. Muy rápido, solo por hacer una aclaración. Ļoti īsi precizējumam. Es saprotu tautas partijas nostāju, taču mēs esam mēģinājuši panākt kompromisi, visi esam no kaut kā atkāpušies, teksts ir ierobežots uz simts vārdiem, tāpat, e, tāpēc arī nevarētu pieņemt, ka nekas nav iekļauts, tāpēc pēdējais jautājums ir vienkārši tautīnieku jautājums. Es gribēju, lai vi, visu eh, tika uzklausīti, neraugoties uz tekstu ierobežojumu. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Rosa, lūdzu. No, que no comparto la última. Es um, savas uh, labas draudzenes Soledādas vērtējumu neatbalstu. Es domāju, ka. Um, netika pieņemti būtiski jautājumi, mainījās darba kārtībā, tas tika pārcelts no rīta uz pēcpusdienu, pēc tam tas mainījās, tāpat arī mums nebija laika koordinatoriem, taču es gribētu, lai nākotnē mēs to teiktu skaidri, lai būtu skaidrība, vai balsojums būs rītā vai pēcpusdienā, un nav, tika, nav tikuši pieņemti tautas partijas priekšlikumi, tāpēc balsojām pret. Un, uh, E, tāpēc e, izskatās, ka šī ir politiska iniciatīva un nevis lai kalpot pilsoņiem. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ļaujiet tad man norādīt, ka saskaņā ar 128. noteikumu punktu priekšsarētāja konference ir tā, kas lem par to, vai jautājumi un kādā kārtībā tie ir iekļaujami darba kārtībā. Jautājumi, kas netiek iekļauts parlamenta darba kārtībā trīs mēnešu laikā kopš iesiešanas brīža nav spēkā. Jautājumi ir jāiesniedz vismaz vienu nedēļu iepriekš eh, attiecībā uz to sanāksmu, kur tos ir paredzēts izskatīt. Un par to jums ir bijuši vairākas apspriedas par šo tematu. Dažkārt vienkārši ir jāsamierinās ar realitāti, mums ir, kā acīm redzot, jāpaliek katram pie savu viedokļa. Cilvēki nevienmēr var atrast eh, iespēju vienoties, un tāda politika. Dažkārt katram savs viedoklis paliek. Vairākums šobrīd ļauj pieņemt šādu lēmumu, un tagad, kas mums būtu jādara, ir jāizskata rezolūcija par tiesību aktiem hipotekārā kredītjomā un riskantiem finanšu instrumentiem Spānijā. Un jāapsver eh, rezolūcijas projekta sastādīšana. Jā, exactly, you have the text. Tieši tā, teksts jums ir jūsu priekšā. Un dodu tagad vārdu tiem, kas vēlas izteikties par šo tekstu. Soledad. Soledad. Yo <clears throat> solamente una. Un... No manas puses eh, teikt ir tehniski Cik es sapratu, ka grozījuma termiņš līdz 21. un nav iespējams to pagarināt. Vai tas tomēr ir iespējams? Okay, the time take. Laika grafiks ir šāds. Grozījuma iesniegšanas termiņš sākotnēji bija 20. jūlijas. Tas šobrīd ir izmainīts uz 24. jūliju pieņemšana būs 17. E, septembrī un iespējams plenārs sēdē oktobrī vai vēlāk. Iespējams, to mēs vēl šobrīd nevaram pilnībā precīzi prognozēt. Tā kā tas, kas jums šobrīd ir priekšā, ir sekretariāts sagatavotais teksts un jūs varat iesniegt grozījums par šo tekstu līdz 24. jūlijam. Vai ar to pietiek? Pēter? Viens teikums, burtiski parasti jau es to saprotu, es saprotu, ka mutiskais jautājums bez rezolūcijas ir kā ūdens bez gāzes. Tā kā vajadzētu jau parasti tās lietas salikt kopā. Un, parasti mēs plenārs sēdē skatāmies pirms mutisko jautājumu un tad mēģinām kopā ar citām atbildīgajām komitejām sagatavojam kopīgu rezolūciju. Godātāji kolēģi, Mēs riskējam ar to, ka mums plenārsēdē būs jauka diskusija, laba rezolūcija un tā, tālāk tas viss ieguļ plauktā. Tas nav tas, ko es vēlos. Ja lūguma rakstu komitejā mēs vēlamies kaut ko panākt, tad mēs to varam izdarīt tikai kopā ar atbildīgajām komitejām. Tāpēc pirmais solis - mutiskais jautājums, tālāk diskusija plenārsēdē un pēc tam kopā ar atbildīgajiem komitejām eh, sagatavojam rezolūciju, jo viņiem ir pietiekamais eh, spēks un vara plenārsēdē panākt to, lai kaut kas mainās. Mēs jauki padiskutēsim savādāk, un tad arī viss. Un tas nav tas, ko mēs politiski vēlamies sasniegt. Mrs. Valena. Valenas kundze. Sí, yo, eh, vamos a ver, nada más que en el mismo tāpat kā solidāda lūgt eh, vairāk laika līdz septembrim, lai varētu lemt eh, par varbūt 17. jo 24. ir visai tuvu un vajadzētu mazliet šo termiņu pagarināt. Mrs. Albiol kundze. Gracias. Paldies. Gribu pasvītrot to, cik svarīgi ir, lai šis temats tiktu skatīts plenārsēdē, lai būtu rezolūcija, un no goja grupas mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai rezolūcija atspoguļota to, ko nosoda lūguma rakstiesniedzējs. 20 rakstīs iesniegumi par hipotekām un 21 par preferenciālajiem gadījumiem. Šie notikumi atspoguļie tās traģēdijas, kas ir notikušas Spānijušas dienvidos ar um, jaunu izlikšanām no mājām, ar lietām, kas uh, tiek skatītas tiesā uh, un cilvēki, kas tiek izlikti no mājas, tiem ir jāturpina nomaksāt atlikušais parāds, un arī tūkstošiem personu eh, pref, eh, preferenciālo noguldījumu gadījumos ir savus, eh, savu naudu zaudējuši. Mēs vēlamies, lai tas viss tiktu atspoguļots tekstā. Ždanoks kundze lūdzu. Yes, thank you. Jā, paldies. Es piedalījos lūguma rakstu komitejas sanāksmē 16. aprīļa sanāksmē iepriekšējā sasaukumā. Es labi apzinos par situāciju Spānijā. Bet eh, nav jau šodien tikai par Spāniju, kopš mēs esam mainījuši nosaukumu jautājumam. Apsvērumos A, B un C. Vai tur tiek runāts tikai par Spāniju? jeb eh, par vispārīgu situāciju vairākās dalību valstī, jo arī manā dalību valstī ir līdzīga situācija. Es vienkārši vēlos saprast. Un, protams, ka mums vajag vairāk laika grozījumu iesniegšanai, lai būtu precīzāks gala teksts. Paldies! Mē, mērķis, par ko mēs runājam šobrīd, ir tikai Spānija. Bet tas ir jāpiemin tad. Jo tad mums, mēs esam eh, mainījuši nosaukumu. Mēs nobalsojām. So mēs no, pirms tam bija ļoti skaidrs rakstīts Spānijā. Tagad rakstīts Eiropas Savienībā. Spānijas gadījums. Bet tas nav, manuprāt, acīm redzami. You should, if you wanted to amend. Ja jūs vēlaties grozīt šo nosaukumu, tad to līdz uh, e, balsojumu sākumam. Ne jau, ne jau par nosaukumu runa, bet uh, tikai par apsvērumiem. Marijas kungs. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω... Priek, paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit saskaramies ar trim jautājumiem. Hmm, pirmkārt, visi vienojāmies noturēt balsojumu un izlēmām sagatavot rezolūciju, jo mutisks jautājums bez rezolūcijas periodā, kad mēs saskaramies ar nopietnām problēmām Spānijā, būtu kļūdains. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs e, pieņemam lēmumu sagatavot rezolūciju un tādā veidā mēs atbalstam visu iesniedzēju pūliņus, kas ir ieradušies, kas ir devušies ceļā un mēs atbalstām upurus šai milzīgajai blēdībai. kā arī nosodām uh, banku vienaldzību un ekspropriācijas. Tas ir no vienas puses. No otras puses, mūsu paveiktais, manuprāt, ir labs pamats Un mēs turpmāk varēsim sagatavot grozījumus tad, kad būs runa par debatēm plenārsēdē. Trešais elements. Mēs likām uz balsojumu virsrakstu un pieņēmām grozījumu attiecībā uz to, ka šeit ir runa par hipotēku likumdošanu un finanšu instrumentiem Eiropas Savienībā Un apakšu ir rakstā Spānijas gadījums. Protams, tas nozīmē to, ka Spānijas gadījums ir um, priekšplānā, bet tāpat kā iepriekš lielais virsraksts attiec uz visu Eiropas Savienību, un es gribētu norādīt, ka šī problēma neatiec tikai uz Spāniju, arī Grieķijā. Mums ir grūtības ar hipotekāriem kredītiem, kurus vairāk daudz grieķi ir noslēguši Šveices frankos un neapstrīdot balsojumu eh, saturu, mēs varam to iekļaut apsvērumos. Svarīgi šeit ir tas, ka pirmajā plānā ir Spānijas gadījums, bet apsvērumos varam iekļaut arī Latviju. Noslēgumā piebildīšu, ka Mums būs laiks grozījumu iesniegšanai, lai plenāra sesijā mēs ar rezolūciju skatām svarīgu jautājumu, kas e, ir nonākusi mūsu priekšā. Nākošais runātājs. E, nākošais runātājs Rosā. Mums ir notikušas vairākas e, debates pār riskantiem noguldījumiem. No par pasākumiem eh, gāza un notikumiem Spānijā, kā arī par hipotekāro kredītņēmēju aizsardzību. Šī problēma skar visu Eiropas Savienību, ne tikai Spāniju, un es gribētu norādīt to, ka Spānijā novembrī ir vēlēšanas. Ja tas tiek skatīts oktobrī, tad eh, mēs Eh, ar to varētu ietekmēt novembra vēlēšanu eh, rezultātu. Es gribētu aicināt, lai vēlēšanas, eh, lai plenāra sēdē un starp plenāra sesiju un vēlēšanām būtu zināms laiks, būtu vislabāk, lai tas tiktu skatīts pēc novembra, lai to nevarētu izmantot politiskiem mērķiem. Nav. Nu tā tad skatos, ka deputāti viens pēc otra ceļ rokas un grib izteikties. Pirmām kārtām Soledad, un pēc tam Valdiņas kundze vēl vienreiz. Par tehnisko daļu un, un termiņu pagarinājumu domāju, ka septembrī trešajā varētu būt jau mēs to iesniegt, lai 17. varētu apstiprināt komitejā. Domāju. Eiropas parlaments ir politika, un mēs tādā veidā nebūsim eh, melojuši saviem iedzīvotājiem. Tālāk par ietekmi uz vēlēšanām. Spānijā tā var, tā, tas var ietekmēt arī vēlēšanas eh, Grieķijā, un septembrī tas ietekmēs tādā pat veidā rezultātu vēlēšanās Spānijā. Es negribētu teikt, ka tanī vai citā laikā ietekmētu vairāk, bet es domāju, ka jārīkojas ir atbildīgi un varbūt jāpieņem tāda lēmuma, lai šāda ietekme būtu mazākā. Pārējiem biedriem gribu norādīt attiecībā uz viņu valstīs notiekošo. Ir skaidrs, ka citās valstīs ir šādas situācijas ar banku ļaunprātībām, bet es uzskatu, ka šie jautājumi ir jādiskutē, jāskata un jāmeklē risinājums, lai mēs varētu atbalstīt kaut ko objektīva, un šeit ir runa par to, ka Spānijas valdība nav ievērojusi direktīvu 93.13. Un no Spānijas lēmē varas iestāžu puses direktīvas neizpildīšana ir nopietna. Tāpēc ir objektīvi notikumi, ir notikumi, kas ir svarīgi gan Spānijas, gan Eiropas sabiedrībai, un es neuzskatu, ka to drīkst pārcelt uz vēlāku laiku vēlēšanu dēļ. Šo tēmatu nedrīkst skatīt ārpus vēlēšanu konteksta, un datums ir vissliktākais attaisnojums pārcelšanai uz vēlāku laiku. Paldies, turpina priekšsēdētāja. Gribu precizēt vienu punktu. Mēs varam pārcelt grozījumu termiņu uz vēlāk jūlijā, septembrī, bet jāsaprot ir tas, ka mēs to nevarēsim dabūt plenāra sesijā pirms Ziemassvētkiem, jo ir tulkošanas termiņi, vispārējais, tas ir pirmkārt. Otrkārt, kā jau es noraudīju saskaņā ar 128. reglamenta pantu, priekšsēdētāja konference pēc saviem izskatiem lemj par to, kad šis punkts, vai par to, vai šis punkts tiek vai netiek iekļauts eh, plenārsēsīs darba kārtībā. Neuzskatiet neko kā paši par sevi saprotam, bet turpināsim strādāt vārds deputātei Valīnai. No manas puses Skaidrs ir tas, ka mums ir politisks mandāts no pilsoņiem, mēs šeit nodarbojamies ar politiku, mēs neesam ierēģi, un mūsu pienākums ir aizstāvēt tos pilsoņus, kas mūs ir ievēlējuši, neatkarīgi no tā, vai vēlēšanas ir novembrī vai janvārī, mūsu pienākums ir tāds, kāds tas ir šorīt Rasa tur runāja pār politisko uh, eh, gribu talidomīdu gadījumā. Šeit ir tieši tas pats, ir jābūt politiskajai gribai atrisināt problēmas un uh, to, kas nodarbina iedzīvotājus. Un ar to mēs saskarāmies uh, katru dienu, ir tūkstošiem izlikšanas gadījumu, un mūsu pilsoņi ar to saskarās, mūsu pilsoņiem ir visas tiesības at, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav vēlēšanas, lai mēs viņus aizstāvētu un lai mūsu valsts valdība, vai tā būtu sociālistu vai tautīnieku valdība, izpildītu direktīvas un izpildītu, ievērotu likumus, lai netiktu atstātas ģimenes uz ielām ar maziem bērniem un, protams, kā arī eh, tāds notikums kā preferences, jeb eh, risko, riska noguldījumi E, tiktu šādi pārkāpumi sodīti un iedzīvotājiem e, atdota nauda. Mēs neesam ierēģi, mēs esam šeit, lai taisītu politiku. Yes, and the politi Jā, un politiskais lēmums ir pieņemts par mutisko jautājumu un rezolūciju. Un tāpēc es patiešām nesaprotu, kāpēc mēs vispār turpinam diskutēt par lietām, uh, kas jau ap, nolēmtas. Mums vienkārši jāpieņem lēmums, vai nu pieņemt šo laiku grafiku, vai pār, pārveidot to, un tad domāt, jāiesniedz, par to, kā iesniegt grozījums. Neko citu nevaram darīt. Septiņi spāņu deputāti pēc kārtas uh, vēlas vēl izteikties. Vai tiešām tas ir vajadzīgs, vai tas tas, ko vēlamies darīt šai komitejā, ar to laiks ir mūsu rīcībā? Es, protams, esmu jūs rīcībā, ja jūs vēlaties tādā veidā. Mm šo laiku pavadīt, bet vai tas nav mazliet arī tā, nu, kaitinoši kolēģiem no citām valstīm? Teri Kabras kundze, vai jūs turpināsiet par šo politisko dialogu? Kungs, es tikai gribēju teikt, ka es varbūt runu izteiktos par laika grafiku. Nu, tad to arī darīšu. Paldies priekšsādātāji. Tēmāts, kas tiek skatīts, ir ārkārtīgi nopietns, bet Eiropas parlamentam. Uh, ir sava programma un ir jābūt savam darba eh, kalendāram. Tāpēc es saponēšu kolēģi sacītēm, ja temats ir svarīgs un tā tas ir, lai to attālināt no politiskiem manevriem, mums ir pilnīgi noteikti eh, jāatbrīvojas no to vai citu vēlēšanu notikšanas. Mums ir jāstrādā savā ritmā un neņemot vērā ārējos notikums Eiropas parlamentam. Paldies! And you know what? I think. Un ziniet ko? Es gribu teikt jums paldies, ka tik palīdzīgi un liederīgas uh, izteicāties. Albijāls kundze tālāk, jūs varbūt arī varētu būt tikpat lakoniska un palīdzīga. Izteikšos īsi. Bet, op, lai oponētu eh, deputātes testāras priekšlikumu, katru dienu Spānijā tiek izliktas no mājām ģimenes, jo nevar nomaksāt hipotekāro kredītu. Uh, un nevar un nav tām iespēju. Atgādinu, ka 2011. gadījumā tika iesniegti pirmie lūguma raksti. Vairāk gaidīt mēs nevaram un nevaram arī likt domāt, ka mēs esam vairāk nobažījušies par vēlēšanām Spānijā nekā par cilvēkiem, kas tiek izlak, izlikti no mājām vai apkrāpti. Uh, Tāpēc mēs nevaram pieļaut to, kā ārējie elementi diktē mūsu darbu. Mēs esam šeit, lai mēs strādātu, lai sagatavotu būtiskās rezolūcijas, un tāpēc domāju, ka apstiprināmais kalendārs ir tāds, kas dos iespēju e, šo tematu skatīt pirms Ziemassvētkiem. Ok, labi. Soledad, arī jūs vēlaties tomēr vēl kaut ko teikt? Tikai par kalendāru. Domāju, ka ir, eh, būs skaidrs, ja tam ir jābūt 24. jūlijas vai 1. septembra nedēļa, bet atkarībā no uh, funkcionēšanas noteikumiem mēs piemērojamies. Rosa. Rosa. Šeit nav nejaušība, ka šis rezolūcijas priekšlikums tiek skatīts, un, manuprāt, šis temats ir ļoti svarīgs Spānijas valdībai, un, ja jūs vēlaties šo tematu skatīt cīkāk, ir iesniegti dažādi pasākumi, struktūrāli konjunktūras pasākumi, ir daži izveidots eh, mājokļu fonds, ir veikti pasākumi, lai grozītu likumdošanu, bet eh, šis temats ir nevis tāpēc, lai piekristu petīciju komitejai un cīnītu un dotu atbildi lūgumrakstiem, bet politisku interesu dēļ. Tā nav nejau, nejaušība, Cecīlija, ka šīs debates notiek tagad. Jo šo, mēs neviens neesam pilnīgi nevainīgs, bet aizstāvēt izliktos no mājām, um, preferenču noguldījumu upurs aizstāvēt, tam visam piekrītu, bet šeit ir politiska e, ieteikme un visai tāla no, no dzīvokļiem izlikto iedzīvotāju interesēm. E, e, ja 24. jūlijas jums ļoti nedara, sāksies vasarā, tā varētu būt, bet es domāju, ka mums nevajadzētu to saistīt ar uh, Eh, vēlēšanām. Šie temati ir ļoti svarīgi. Un eh, Spānijas kalendārā mm, vienmēr būs kaut kas eh, atrodams, un mums ir jādomā par savu darbu un par iesniedzēju interesēm. Okay, no. Paldies, turpina priekšsēdētāji runātāji. Saraksts ir izsmelts un ir divi dažādi priekšlikumi. Vai nu mēs pieturamies pie sākotnējā termiņa? termiņš grozījumiem 24. jūlijas, pieņemšana komitejā septembrī, iespējams oktobra plenāra sesija. Tā. Lūk, tāda viena versija. Otra versija grozījumu ter, iesniegšanas termiņš 10. septembris pēc vasaras brīvdienām, balsošana komitejā oktobrī un iespējams plenārsēdē tad skatīts šis jautājums tiktu decembrī. Kas, kas jums liekas labāk, pirmā versija jeb otrā? Kurš atbalstītu pirmo scenāriju? Tātad 24. jūlijas grozījuma iesniegšanas termiņš. Kurš atbalstītu otru scenāriju? Tautas partija, ALDE, EFDD, puse no EFDD. <laughs> Uh, well, listen, I need to count hands now. And... Ja, nē, nē, man jāskaita rokas, jāskaita rokas, protams. Domāju, ka varbūt mums tomēr vajadzētu atkal ielikt, uh, iekārtās balsošanas kartiņas, tad būs viss skaidrāks. Tātad, kurš ir par pirmo scenāriju, pirmo variantu? Tātad, nu jā, lai, ja jūs to atbalstat, nē, ja jūs neatbalstat 24. jūliju kā grozījuma iesniegšanas termiņu. Aiziet. And the vote is now open. Sākam balsot. Okay, and have everybody voted? Uh, there is one.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 jūlijas, kā grozījuma iesniegšanas termiņš. Jā, viss skaidrs. Mato kungs, jūs vēlaties izteikties. Vien. Viens jautājums. Kurš piedāvāja pārlikt uz eh, balsojumu uz septembri, tagad balsoja par jūliju? No, this is the petition. Nē, lūk, lūgumrakstu komiteja, tāda ir realitāte. There, there is, you know, uh, that's what I'm saying. Welcome to the world. Tāpēc es arī saku, tāda ir reālā pasaule, tā tas viss notiek, tik strauji viss mainās, reizēm ātrāk nekā pat mm, jums varētu jebkad ienākt prātā. Pavisam tad īsa korekcija. Cecilija, jūs teicāt, ka Alde atbalstīja, nē, Enrika Kalvet, kas nepiekrīt nekādam mandātam vispār, ir tās, kurš nobalsoja pret. Man vienkārši darba paveikšanai vajadzēja vairāk dienas, bet ne Alde kopumā tā, ne. Nu, tad nonākam pie nākamā darba kārtības jautājuma, 15, numur 15, un tā ir prezentācija. Nu, tagad jūs visi varat mazliet apsēsties, atlaisties krēslos, labs darbs padarīts, un tagad varam klausīties politikas departamenta C teiktie, un te runāsim par adopciju, jeb pieņemšanu bez piekrišanas. Un došu vārdu referentai. Good afternoon. Uh, Labu pēcpusdienu visiem. Es esmu Klēra Fentona Glīna, kā jau jūs teicāt, esmu Londonas Karaļa koledžas tiesību lektore. Esmu beigusi Adelaides Universitātē Austrālijā un maģistra grāds no Oksfordas Universitātes tāpat un doktorantūrā strādāju pie bērnu tiesībām Kembridžas Universitātē. Mans doktora darba temats un pie tā turpina strādāt, ir adopcijas jautājumi visur Eiropā un tie dažādie veidi, kā dalība valstis risina bērnu aizsardzības jautājumus. Komiteja lūdza man risināt jautā, eh, apskatīt jautājumus, kas saistīti ar lūgumrakstiem, ar vien pieaugšo skaitu lūgumrakstiem attiecībā uz bērniem Eiropas Savienības dalību valstīs, kas tiek adoptēti vai nodot pēc tam sociālā aprūpē uh, Um, Anglijā un pēc tam nodot tālāk adopcijai. Lielākajā daļā šo gadījumu bērni tiek nodoti adopcijai bez vecāku piekrišanas, respektīvi vecāku piekrišana ir atcelta un tas ir bērnu ar lēmumu, ka tas ir bērna labākajās interesēs. Mana ziņojuma kopija, protams, jums ir pieejama, tur daudz sīkāk detaļās to visu izskatu sniegšu jums tagad šeit, tikai tādu vispārēju pārskatu par adopcijas sistēmu Anglijā un Velsā. Pirmām kārtām svarīgi atgādināt, ka adopcijas sistēma nedrīkst nodalīt no bērnu aizsardzības sistēmas saskaņā ar eh, Anglijas tiesību aktiem, un to pamatā ir trīs principi. Pirmām kārtām labklājības princips, respektīvi, ka visā, kas tiek veikts attiecībā uz bērniem, jāņem pirmām kārtām vērā bērnu intereses, un tas ir vienīgais apsvērums. Otram kārtām eh, kavēšanās eh, ne, ne, nekavēšanās princips. Respektīvi, kāda veida lēmumu pieņemšanā nedrīkst būt nekāda veida kavēšanās, jo šādi kavējumi var traucēt bērna labklājībai. Un visbeidzot, neintervences princips. Respektīvi, ka valsts iejaucas ģimenes dzīvē tikai tad, kad tas patiešām ir um, nepieciešams saskaņā ar 8. pantu ECHR. Pirms saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem var notikt adopcija, ir jāizpildās diviem kritērijiem. Pirmiem no, pirmais no tiem ir tas, ka jāpiepildās ir Um, kaitējuma sliekšņ, slieksnes, respektīvi, ka bērns tiešām ir cietis vai viņam tiks nodarīts pārni. Pāri nodarījuma definīcija ir ļoti plaša, tā ietver, piemēram, neadekvātu izturēšanos, to starp, piemēram, seksuālu izmantošanu, um, morālu, teroru, emociju trūkumu un tam līdzīgi. Un tāpēc mēs redzam, ka šī definīcija ir ļoti pla plaša un līdz ar to aptvērums ir ļoti plašs. Savukārt, lai tam darbotos pretim, jūs redzat, ka ir arī e, pievienot šis vārds significant, jeb, ap, jeb izteikts vērā ņemams pāri darījums. Un to e, tiesas attiecīgi interpretē. Svarīgs, e, vairāk nekā parasti un tam līdzīgi. Viens no galvenajiem problēma jautājumiem, kas radies saistībā ar lūgumrakstiem, ir tas, kā tiek uh, identificēts iespējams nākotnē potenciāli uh, pastāvošais pāridarījums. At, te attiec, atsaucamies 89. gadā pieņemto bērnu tiesību aizsardzību e, likumu, kur vietējās varas iestādes var rīkoties proaktīvi, uh, un bērnu izņemt no ģimenes, pat tad, ja pastāv būtisks pamats ticēt, ka bērns cietīs nākotnē viņam tiks darīts pāri. Galvenais jautājums ir tad, kā šis vērtējums tiek izmantots, kā, uz kāda pamata tiesa var paredzēt, identificēt risku, kas varētu tad izpildīt visus šos nosacījumus. Un te ir trīs, trīs pakāpes, kas jāiz, jāizmeklē attiecīgiem iestādēm pirmām kārtām kādi fakti pastāv, cik lielā mērā apsūdzības ir patiesas, respektīvi, ap, vai apstākļus var pierādīt, ka kaut kas ir noticis. Un tad, pamatoties uz šiem secinājumiem, jāizvērtē iespējamība, ka šāds pārdevums varētu notikt nākotnē. Tātad tiesām jāizmeklē apsūdzības par pašreizējo situāciju vai jāanalizē iepriekš pastāvējušās situācijas. Nu, tādā veidā, ja tās liek, piemēram, domāt par to, ka bērns turpinās tiks pakļauts neadekvātai rīcībai. tiesas ir konstatējušas, ka šis vārds laikli, jeb iespējamā, ir, tam ir jāietver reāla iespēja, tāda, ko nedrīkst ignorēt. Ja šis nodarījuma slieksnis tiek izpildīts, um, tad nonākam pie vecāku atļaujas, kas, protams, ir lūguma rakstu kontekstā um, aktuālākais jautājums. Anglijā vecākam ir jāpiekrīt um, pie adopcijai, bet tiesa savukārt var, šo, uh, var piekrist atteikties no šā, šāds atļaus tikai tad, ja mm, tā secina, ka tas nāk bērnam par labu. Runājot par bērnu adopciju, kā jau teicu, pirmām kārtām, pirmais apsvērums, svarīgākais apsvērums ir bērnu labklājība. Tiesas eh, ir atzinušas, ka tajā brīdī, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ir secinājusi, ka bērni interesēs ir tapt nodotam adopcijai, tad eh, tālāk, eh, nu, tiek arī atcelt šī nepieciešamība pēc vecāka piekrišanas. Tad, kad tiek konstatēts, vai bērnu labklājības nolūkos adapcija ir vajadzīga, tiesību aktos ir iekļauta virkne faktori, kas jāņem vērā. Un tie šobrīd ir uz jūsu ekrāniem. To starpā ir, piemēram, ehm, informācija par bērnu labklājību visas dzīves garumā, to starp arī ietekme, kas eh, varētu rasties, ja bērns vairs nebūs savā ģimenē, kurā viņš ir piedzimis, un kā tas tālāk ietekmēs viņa dzīvi kādas būs attiecības ar šo mm, bioloģisko ģimeni. Ja ties, tiesas pamatojas arī uz nepieciešamības koncepciju, respektīvi iejaukšanās vecāku tiesībās, ir, ir jātop konstatē kā nepieciešamai eh, un proporcionāli samērīgai. When looking at ways in which adoption uh... Kad skatāmies uz to, kādā veidā adopcija var notikt Eiropas Savienībā bez vecāku atļaujas, pastāv trīs kategorijas, ko identificēju. Tam, kā, tiek, kā notiek atteikšanās no vecāku atļ, um, piekrišanas. Šīs kategorijas nereti pārklājas, un reizēm valstis savā sistēmā izmanto vienu vai divas kategorijas. Pirmām kārtām vecāku piekrišana nav nepaci, nepieciešama tāpēc, ka bērni ir pamesti vai atstāti novārtā. Šādos gadījumos tiek noteikti zinām laika limiti, un varas iestādēm tad ir jānogaida pirms eh, var tikt šāds eh, fakts kā cēlons apstiprināts. Otrs, tādā gadījumā otrs pamatvars tā, tā, šā, vecāka atļauja nav vajadzīga arī tad, ja bērniem, vecākiem apņemts vecāku tiesības. E, piemēram, ir konstatēts, ka viņi ir apdraudējuši bērnu veselību, ignorē, atstājuši viņus novērtās un tam līdzīgi. Un visbeidzot, saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem vēl ir viens iemesls, respektīvi vecāku atļauju nav vajadzīga tajos gadījumos, kad vecāki nepamatot ir atteikušies piekrišanu dot. Vai tas ir bērna interesēs? Šie iemesli kā pamatojums atbilst ANO konvencijai par bērnu tiesībām, respektīvi, ka pirmām kārtām jāņem vērā bērna intereses un tiesības. Arī adopcija gadījumos tas paredzēts 21. pantā. Tāpat laikā pastāv visā Eiropas Savienībā arī mehānismi adopcijai bez vecāku piekrišanas, bet uh, Anglijas tiesībās, jāsaka, tiesību ietvaros adopcija šādā veidā norisinās visbiežāk. 12 ehm, mēnešus, kas noslēdzās pagājušā gada 31. tad redzam, ka mm, ir būtiski pieaudzis to bērnu skaits, kas tiek šādā veidā adoptēti. 96% no visam šiem adopcijas gadījumam tiek īstenoti bez vecāku piekrišanas. Tāpat laikā nu, lai arī ir šis pieaugums, svarīgi atcerēties, ka pēdējos sešos mēnešos tomēr ir bijis, zināms, samazinājums adopciju skaitā. To konstatējam pēc apelācijas tiesas lēmumu. Šai konkrētajā gadījumā tiesa ļoti kritiski izturēs pret vietējo varas iestāžu darbu Anglijā un pauda bažas un šaubas par to, kā šīs tiesas risina adopcijas jautājumus bez vecāku piekrišanas. E, Viņi konstatēja, ka tiesām jābūt daudz piesardzīgākām un daudz uzmanīgāk jākontrolē katru vietējo varas iestāžu lēmumu attiecībā uz adopciju, pieprasot uzrādīt precīzi visus tos iemeslus, kāpēc adopcija ir bērna interesēs un kāpēc bērna interesēs nav, piemēram, kaut kāda veida alternatīva aprūpe. Ļoti daudz ticis runāts par Eh, adopcijas mērķiem, ko noteikusi Lielbritānija savām pašvaldībām 2000. gadā. Pirms jaunā likuma ieviesešanas 2000. gadā tika konstatēts, ka valsts mērķis adopciju pieaugumu bija palielināt šo skaitu par 40-50%, uz 2005. gadam 38% palielinājums bija sasniegts. Lai arī jāsaka nekāda oficiāla mērķa, kopš 2008. gada vairs nav noteikta, konstatējam, ka premjers uh, un bijušais valsts sekretārs, kas atbild par šo jomu, paziņoja, teica, ka viņi nav ar mieru strādā tikai pie skaita pan, palielināšanu, vēlējās vienkārši uzlabot adopciju kvalitāti. Turklāt jāuzsver tāpat laikā, ka šo mērķu ietekme uz reālo situāciju. Nav tāda, ka vēlamies atņemt vairāk, viņi vēlas atņemt vairāk bērnus vecākiem. Nē, e, drīzāk e, vēlme ir, nu, tajos gadījumos, kad tiek konstatēts, ka bērns nevar vairs dzīvot ģimenē un, ja pastāv iespēja adoptēt, tad tam būtu, šim procesam būtu jārunāsās pēc iespējas ātrāk, lai tiktu ievērēt šis nekavēšanās princips. Tā, lai tas būtu atbilstīgi bērnu interesēm. Un visbeidzot, es nāku klajā arī ar zināmām rekomendācijām gan Eiropas Savienībai kā tādai, gan arī Lielbritānijas valdībai, apvienotās karalistas valdībai kopumā. Viena no būtiskākajām rekomendācijām Eiropas Savienībai attiecas uz sadarbības starp dalību valstīm. It īpaši, ja izmanto pamatnostādnes pārrobežu bērnu aizsardzības gadījumos. Tas nozīmē, ka jāsniedz informācija, tai jābūt pieejamai valdībām, un tiem, kas strādā šai jomā, lai viņi varētu saprast un izprast, kāda, ši, kāda, kā darbojas sistēmas. Tāpat arī nepieciešams spēcināt eh, attiecīgās eh, reformas. Nereti ir tā, ka pašvaldības nemaz nav informētas par to, ka eh, nu, ir uzstājusi kaut kāda procedūra, turklāt arī iesaku nodrošināt labāku saprašanos starp dalību valstīm, kam ir dažādas pieejas bērnu aizsardzības jomā, un te vajadzētu īstenot arī pētījumus. Runājot par Lielbritāniju, apvienoto karalisti, es iesaku um, ģimenēm palīdzēt turpināt nodrošināt palīdzību, tā lai adopcija kļūst par mehānismu, kas izmantots tikai galējā nepieciešamībā, tad, kad bērns patiešām nevar palikt vairs ģimenē un viņiem ir vajadzīga alternatīva aprūpe. Tāpat arī svarīgi uzsvaru likt uz uh, sociālās aprūpē dzīvojušu bērnu uh, eh, dzīves rezultātiem, tad, ja viņi nevar tikt atgriezt atpakaļ ģimenes. Statistika no valdības šobrīd liecina, ka rezultāti ir tādi, ka četri bērni, eh, četri bērni no, no desmit dzīvo ārkārtīgi skumjos apstākļos šādā gadījumā. Tāpat arī, ņemot vairāk, ka, lai arī nav vairs šis šī prasība ņemt vērā kultūras un lingvistiskos um, izcelšanās avots, tomēr uh, šāda veida apsvērumu būtu jāņem vērā vietējiem varas iestādēm, tad, kad tās lem par adopciju. Liels paldies, saka priekšsādātāji, ļoti visaptverošs ziņojums. Lielisks pētījums. Tas būs noteikti ne tik vien šai komitejai noteikti, bet arī visam parlamentam, kad virzīsimies uz priekšu ar darbu. Un centīsimies risināt šos ļoti sarežģītos un delikātos jautājumus par bērnu tiesību aizsardzību gan apvienotajā karalistē, gan arī citur Eiropas Savienībā. Lielas paldies, Tentons Glīnas kundze, par šo informāciju. Tālāk Došu vārdu Patricija Delukai no komisijas. Un viņa tad varbūt var rēģēt uz to, ko mēs nu pat dzirdējām. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Komisija arī vēlas teikt lielu paldies doktorai Fentonai Glinai par šo pētījumu. Tas noteikti būs liederīgs. Jā, adopcija bez vecāku piekrišanas nav aizliegta saskaņā ar ANO konvenciju par bērnu tiesībām. Un ANO vadlīnijas eh, par alternatīvu aprūpu parad šādas iespējas. Jāpaturprātā, ka šobrīd nav tādu Eiropas Savienības tiesību aktu, kas attiektos uz adopciju. Šobrīd šī joma tiek skatīta nacionālajos tiesību sistēmās un arī atsevišķās starptautiskās konvencijās, kā piemēram Hāgas konvencija par starpvalstu adopciju vai arī Eiropas padomas konvencija par adopciju. Tāpēc šādos gadījumos mums nepieciešams izsvērt, kādas ir Eiropas Savienības pilnvars iejaukties konkrētos gadījumos faktiski šādu kompetenču nav. Komisija var iejaukties tikai tad, ja tiek pārkāpti Eiropas tiesību akti, un šis nav tas gadījums. Mums ir reglaments, regula, kur, piemēram, tiek runāts par, tu, par bērnu nolaupīšanu, ja to paveic vecāki, uh, tāpat arī par aizbildniecības tiesībām, apmeklēšanas tiesībām un tam līdzīgi. Pāru, un tas attiec tikai uz pārobežu situācijām, respektīvi, ja pastāv divas dalība valstis, kas iesaistītas šādā situācijā. Un tas, kas bija šos gadījumos, šī pēti komiteja ir skatījusi jautājumus, kur ir runa par bērniem ar dažādu nacionalitāti, tas vēl nenozīmē, ka nu, šāda lieta kļūst par pārobežu lietu, jo, jo bērns ir dzimis citā dalību valstī, bet tāpat laikā ir pastāvīgais rezidents citā dalību valstī, tad tādā gadījumā tas tomēr tiek pakļauts nacionāliem tiesību aktiem. Ir īpaši Brisele 2 regulā nav nekāda tāda noteikumu kas eh, piešķir, nu, kas runā, piemēram, par aizbildniecības piešķiršanu vai apmeklēšanas tiesību nodrošināšanu. Tas viss jālem nacionālām varas iestādēm. To neregulē šī ES regula. Turklāt regulā skaidri un gaiši teikts, ka adopcija tiek izkļauta no ap, ap, piemērošanas aptvēruma. Nu, lūk, tāds ir mūsu darbības ietvers šobrīd. Jūs varbūt zināt, ka šobrīd tiek pārskatīta Brisele 2 regula. Un tāpēc šobrīd nodarbojamies ar šīs regulas darbības izvērtēšanu un apsveram iespēju to grozīt. Tātad, lūk, eh, viss šis jūsu veiktais ieguldījums pilnīgi noteikti būs liederīgs novērtēšanas procesā. Paldies! Isn't this very nice? Nu, vai nav jauki? Vai nav jauki, cik liels iestāžu sadarbība? Un šī sadarbība ar, un akadēmiķa apridam, domāju, ka tas tiešām var nest augļus. Un, protams, dot arī vielu pārdomām. Ir tīpaši ņemot vērā, ka gatavojamies apmeklēt Lielbritāniju šī gada otrā pusē. Tas noteikti būs palīdzīgi arī bērnu aizsardzības darba grupai, kas tika izveidot šodien rīta pusē savukārt. Ļoti savlaicīgi nāk šis pētījums. Labi, nu tad varam uh, diskutēt. Deputāte var izteikties, komentēt. Ždanukas kundze pirmā. <clears throat> yeah. You know, just, just yesterday. Vakar pat saņēmu vēstuli no kāda pāra, igauņu pāra, kas dzīvo strādā Skotijā. Un viņa trīs mēnešu vecais bērns bija saslims, viņam bija neliela temperatūra, viņi bērnu aizved uz slimnīcu, un ārsti konstatēja, arī domāja, ka iemesls bija tāpēc, ka bērns ir nokritis. Vecāki teica nē, tā tas ne, ne, nebija viss. Un šī iemesla dēļ vecākiem bērnu atņēma. Vecāki nepiekrita šādam vērtējumam, tāpēc bērns tika atņemts. Un tad viņi to konstatē, tad viņi to sauc par bērnu asāšanu novērtē. Tas ir mans jautājums jums, ko tā, tā doktore šai brošūriņā neatrada šo informāciju. Nu, ja redz te saturs, Pentons Glīnas kundze, nu, šķiet, ka cīm redzot, tad tas ir šāds piemērs, ne, lūk, šī nevērība pret bērnu, ja bērnā stāšana novārtā. Bet viņi turklāt arī teica, ka viņi bija šoka situācijā, protams, varbūt tā bija arī, zinām, valodas problēma, viņi nevarēja varbūt gluži brīvi izteikties angliski un visu paskaidrot, bet, nu, tā iemesla dēļ, ka vecāki nepiekrita ārsta slēdzienam par to, ka bērnam temperatūra, tāpēc, ka viņš ir kriti, nokritis, eh, vecāki domāja citādi, nu, tad šis lēmums tika pieņemts, pies, pieaicināt sociālos dienatus un bērnu no ģimenes izņemt. Un tas ir pēdējais gadījums, par kuru es esmu saņēmis vēstules. Es esmu ļoti daudz saņēmis vēstules par lietuviešu ģimenēm, latviešu ģimenēm, uh, Eh, daudzām austrum eiropiešu strādnieku ģimenēm, kas dzīvo un strādā Lielbritānijā. Es, protams, saprotu, ka mums ir likumdošanas kompetenci problēma. Šeit esam to vairāk kārt atkārtojuši, par to runājuši, un es arī saprotu, ko saka komisijas pārstāve. Es tāpat arī saprotu, kāpēc jūs, Fentons Glinas kundze, rekomendācijās esat nepārāk revolucionāri, teiksim tā. Jūs esat, protams, juriste, zinātniece, ne politiķa. Bet mums kā politiķiem ir jārīkojas, mums ir kaut kas jādara. Un es domāju, ka pirmā un lielākā problēma šai kontekstā ir šī adopcija bez piekrišanas, kā sistēma, tā pastāv Lielbritānijas tiesību aktos, un to vajadzētu tomēr apstrīdēt kaut kādā veidā nezinu, ar mūsu kolēģu palīdzību vai Lielbritānijas palīdzību, lūgumrakstu komitejas palīdzību, vietējo politiķu iesaistīšanu. Nu, kaut kādā tādā veidā mums jārīkojas. Lielas paldies. Kerta un Dārling lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos teikt paldies doktorai Fentonai Glinai Es domāju, ka šis pētījums patiešām ir ļoti liederīgs. Mēs visi ļoti labi atceramies, cik emocionāls ir visas tās lietas, kad mēs runājam eh, nu, par šīm lūgumu rakstiem, kas saistīti ar bērniem. Daudzas ģimenes te ir bijušas ieradušās šai lūgumu rakstu komitejā, un šai pētījumā ļoti labi atspoguļojas tas, kā, kāds ir šis juridiskais, praktiskais ietvars mūsu darbībai. Tas tiešām ļoti liederīgi. Tas noteikti būs ļoti informatīvi arī, nu, attiecībā uz mūsu komandējumu, ja vizīti uz Lielbritāniju. Mums kā politiķiem ir atbildība nebūt nevis radikāliem attiecībā uz bērnu aizsardzības jautājumiem. Mūsu atbildība ir pārliecināties, ka bērni tiek adekvāti aizsargāti un ka šī sistēma un pārbaudas un kontrolas sistēma jebkurā dalība valstī funkcionē pēc iespējas efektīvāk. Un es domāju, ka viens no galvenajiem elementiem, ko jūs arī pieminējāt, ir tas, ka šī doma, šī ideja par adopciju bez vecāku piekrišanas ir kaut kas tāds, kas pastāv. Pastāv gandrīz visās juridiskajās sistēmās, gandrīz visās ES dalību valstīs. Un protams, varbūt ar dažādu biežumu šāda veida no, nu, situācijas tiek piemērotas, bet nu, tā ir viena no alternatīvām. Es domāju, ka mums jāskatās vairāk uz to, kā strādā kontrols sistēma šo sistēmu ietvaros. Un tas, protams, tad būs kalpos par pamatu mūsu vizītē uz Lielbritāniju kā britu deputāte. Es, nu, gribētu teikt, ka mēs, man nav ļauts piedalīties šai misijā, un tāpēc es gribētu dzirdēt, kāda būs to deputātu pieredze, kas dosies uz Lielbritāniju, kas uh, apmeklēs šo valsti. Un jā, iesa, jāklausās, protams, visās iesaistītajās pusās, gan Anglijā, gan Velsā. Jārunā ar pašvaldībām, struktūrām. Uh, un būtu ārkārtīgi interesanti šīs faktu izpētes vizītes laikā varētu konstatēt, vai ir, piemēram, izdarīts lielāks spiediens uz uh, bērnu aprūpas struktūrām, nu tā, tādā ziņā, ka palielināts kontrols un inspekcijas. Bērnu aprūpas dienesti, uh, protams, arī sastopas ar spiedienu, tāpēc, ka budžets ir arvien mazāks un tas ietekmē tālāk bērnu aizsardzības situāciju. Es domāju, ka tas arī jāpaturprātā. Turklāt atzinīgi gribu vērtēt arī to, ka, nu, lūk, jūs sniedzat informāciju par jaunākajiem tiesu nolēmumiem, kas ļauj, nu, nedaudz arī apšaubīt vienu otru Anglijas tiesību aktu un ļauj pārliecināties, ka tiek uzlabota kontrole. Turklāt, visbeidzot, mums Eiropas līmenī, manuprāt, vajadzētu darīt lūko. Mums vajadzētu pārskatīt Brisele divi regulu. Domāju, ka mums jāpārliecinās, lai ne tik vien šis pētījums bet arī šīs faktu izpētes vizītes rezultāti eh, un arī pārobežu eh, situāciju analīze tiek ņemta vērā analizējot un mai grozot Brisele 2. Jo pat, ja šāda veida adopcija tiek skaidri iztvērta no aptvēruma, ir skaidrs, ka Brisele 2, protams, veido kopējo ietvaru, juridisko ietvaru, uh, kas sasaistās ar adopciju. Es, man personīgi patīk doma par tādu paraugu prakses, eh, nu, rokas grāmatu, kas skaidri un gaiši izklāstītu situācijas tā, lai nu, iedzīvotāji var redzēt, kādas ir lomas, kas, kur, ko, kā, par ko ir atbildīgs. Nu, jāsaka vēl vienreiz, ka tie parasti ir ļoti emocionāli gadījumi un ļoti grūti tos risināt. Un katrā situācijā, kad bērns tiek vecākiem atņemts, katra šī situācija ir ļoti daudzšķaitnaina, sarežģīta un ir jāpārliecinās, ka tas tiešām notiek pareizo iemeslu dēļ un ka tas ir bērnu labklājības interesēs. Neviena sistēma, protams, nevar būt pilnībā perfekta un bez kļūmēm, bet mums jāpārliecinās, ka mēs pēc iespējas, pēc iespējas novēršam šādu kļūmas ies, iespējamību sistēmās bet es tiešām vēlētos izvairīties no tā, ka mēs, eh, nu, un to saku kā brītu deputāta, ka eh, no šādām apsūdzībām, jo ir paustas apsūdzības, piemēram, par Lielbritānijas vietējām varas iestādēm, es gribētu teikt, ka daudz no tām nav patiesas, respektīvi nav tā, ka viņi lūg speciāli par mērķu auditoriju izvērst kaut kādas tautības, ģimenes un tā, es tiešām ceru, ka tā nav. Uh, Un es patiešām arī ceru, ka tad, kad faktu pētniecības vizīte notiks uz Lielbritāniju, jūs eh, ne, neiziesiet no tādiem aizspriedumu pamatiem, eh, kad jūs tur analizēsiet situāciju, ka jūs skatīsieties, kā šīs sistēmas darbojas, ko, kādu mācību no tā gūt. Jo jā, varbūt ir tā, ka tu, šis skaits ir lielāks un jūsu pētījumā arī pateica, kāpēc tas tā varbūt ir, bet ir arī tādi jautājumi, kas ir, nu, jāņem vērā citā kontekstā šai dalībvalstī. Ja mums kā parlamentam vajadzētu skatīties to kādu mācību gūt ne tik no vienas dalībvalsts, bet no visas šīs situācijas kopumā. Un tāpēc es gribētu tiešām teikt paldies par visu to darbu, ko veikuši daudz un dažādi kolēģi šai kontekstā. Un godīgi sakot, tāpēc personīgi, jāsaka, es esmu daudz priecīgāka tagad nekā tās komitejas sēdes, beigās, kad mums visiem vecākiem bija jāsaka, ka, nu, viņi, viņi jāsūt prom. Es, man toreiz pēc tam bija vajadzīga būtiska rehabilitācijas, nevarēja attapties, atgūties no tā. Viņi vēlējās redzēt kaut kādu risinājumu viņu lietām, viņi vēlējās dzirdēt, saprast, ka viņi ir uzklausīti un ka viņu intereses pēc tam tiek tālāk arī pārstāvēts. Un man šķiet, pamazām tas sāk notikt. Paldies! Nu jā. Tas, ko jūs nu pat teicām, ir pilnīgi noteikti tas, ko jūtam mēs visi. Ļoti emocionāli, ļoti delikāta bija šī komitejas sanāksme. Tālāk došu vārdu Magīnes. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienājos eh, kolēģei izsakot pateicību par šī ziņojuma dziļumu un skaidrumu, bet īpaši jau ieteikumu sadaļu, kas sakrīt ar to, ko mēs Eh, jau principā domājām, bet labi, ka kāds to ir papētījis un eh, pamatojis. Centīšos izteikties īsi, bet šis temats ir ļoti plašs. Kā bērnu tiesību mediātors Eiropas parlamentā, arī es saskaros ar šiem ļoti emocionāliem eh, gadījumiem, lietām, ne tikai attiecībā uz vecākiem, bet arī vecvecākiem, kas uzskata, ka viņu tiesības netiek aizsargātas E, saistībā ar adopciju. Apvienotā karalists šo mehānismu izmanto daudz biežāk nekā cits dalību valsts, tas ir skaidrs. Bet es vēlos vairāk informāciju saņemt par tiesas lēmumiem. Varbūt jūs varat savā atbildē paskaidrot, e, kas notiek šajā fāzē, lai varbūt labāk saprastu šos skaitļus, bet arī par to, kā sociālās sistēmas ir izveidotas sanāksmē, ko Slovākijas vēstniecība organizēja Anglijā. Es eh, sapratu, ka br Britu sistēma ir īpaši atvērta sadarbībai, ieklausoties problēmās, kas ir pilsoņiem no citām ES dalību valstīm, saskaroties ar sistēmu apvienotāju karalistē. 15. pāns, piemēram, būtu labāk jāizmanto. Ja Tāpat arī 56. pāns. Es runāju par Brisele 2 regulu. Tāpat arī sapratu, ka atsevišķi vēstniecības apvienotāja karalistē šobrīd arī vairāk kontaktējies ar saviem pilsoņiem, ļaujot viņiem labāk saprast aprūpas sistēmu, kas ir izņēmuši eh, bērns no ģimenes un dažkārt nodevuši adopcijai. Dažkārt tas bijis eh, tādēļ, ka tas ir pamatot, citreiz eh, kultūras atšķirības, valoda jautājums, par to arī tik minēts. Tā atbildība, kas man ir, mēs turpinām eh, atgādināt šo teicienu bērnu labākajās interesēs. Tas arī nav nekur skaidri definēts. Un to var arī subjektīvi interpretēt. Bet es domāju, ka mēs intuitīvi saprotam, par ko ir runa, bet juridiski, ko tas īsti nozīmē. Uh, Arī par to, manuprāt, vajadzētu diskutēt. Kāds ir izvēles iespējas bērniem un ģimenēs? Kāds ir atbalsts ģimenēm? Vai tas visās dalību valstīs tiek darīts pienācīgi? Un pēdējais komentārs ir pareizs. Jāskatās to uz visām dalību valstīm, ne tikai attiecībā uz vienu ja ģimene nevar uh, saglabāt kopā vai ilgtermiņa aprūpi ir bērnu labākajās interesēs vai tomēr adopcija ir labākais risinājums, jo manā dalībvalstī īrijā mums ar adopciju bijuši daudz problēmas, un mēs šobrīd saskaramies ar šo problēmu sakām. Tad pieaugušajiem eh, darīšana ar eh, piespiedu adopcijām. Tā kā ļoti sensitīvs, ļoti emocionāls jautājums. Attiecībā uz to, ko mēs varam darīt, un lūgumrakstu komitejai ir uzklausījusi ir šos sarežģītos stāstus, bet, diemžēl, ja bērns ir atdots adopcijā apvienotā karalistē, manuprāt, eh, panākt to, ka bērns tiek atdots atpakaļ ģimenei, ir eh, praktiski neiespējami. Nu, tāda ir šī skumjā patiesība. Mums ir gadījums, kur vecvecāki, divi bērni, mazbērni, un tik tiešām ļoti skumjš spēks, bet es juridiski nevaru iejaukties šajā situācijā. Uh, Bet tas, kas mums jādara, ir jādara vairākos līmeņos. Jūs to darāt lūgumrakstu komitejā, bet jāiesaist arī citus eh, kolēģus, lai pacelt to plenārsēsijas eh, diskusiju līmenī, attiecinot to uz visām dalību valstīm. Runājot par bērnu aizsardzības jautājumiem kopumā, kas notiek dalību valstīs, sociālās aprūpas sistēmās vai ir kopīgas struktūras, zinu, ka Eiropas eh, līmenis to nenosaka, bet mums kā politiķiem jāskatās uz visām dalību valstīm Tāpat ir jāatzīst, ka vairākas dalību valstis, kas eh, šeit ir pieminēts, eh, kas saskarās ar īpašām problēmām apvienotā karalstē, bet arī bērns, kas piedzimis apvienotā karalstē, saņem eh, šīs valsts pilsonību. Līdz ar to ir pakļauts attiecīgās valsts aprūpas sistēmām. Es domāju, man apvienotās karalstes kolēģi piekritīs, ka, protams, pagātnē ir bijuši trūkumi sistēmā. Un, eh, protams, ka mēs nevēlamies eh, konstatēt, ka bērns ir šausminošos apstākļos, tāpēc, ka eh, nav saulēcīgi iejaukšies atbildīgi dienas. Un šeit zāla mana gudrība nepieciešama, lai pieņemtu pareizo lēmumu. Mēs uzticamies it kā, mēs vēlamies uzticēties, ka šī sistēma atbilstīgi darbojās, Bet cerams, ka mūsu vizīte palīdzēs to noskaidros. Man prieks dzirdēt, ka bērnu aizsardzības jautājumos tiks izveidota darba grupa, un es labprāt sadarbošos ar šo darba grupu tiešā veidā, lai varētu nonākt pie labiem rezultātiem. Ar jūsu ziņojumu, es domāju, mēs varam teikt, ka ir izveidots labs pamats, uz kura var tālāk strādāt, un cerams, ka komisija ņems vērā komentārus, kas izteikti par 15. pāntu, jo, ja eh, juridiskie eksperti apvienotajā karalistē saka, ar to ir problēma, tad pašreizējais pārskatīšanas ietvaros eh, tas būtu jāizskata. Un arī 56. pāns, arī tas ir jāpapēta, lai būtu lielāka skaidrība par to. Tāpat arī, protams, vēstniecībām lielāka loma šajā procesā. Priekšsarētāji, jums šeit lūguma raksta komitejā ir uh, E, jāskata katras atsevišķas lūgumraksts un lai jums veicas ar to, bet cilvēki šeit nāk un e, stāsta no sirds savu sāpju un e, nes, bieži vien nesaņem atbildi. Bet mēs varam vismaz pateikt, ka viņi ir informējuši mūs par šīm problēmām un varbūt mēs kaut ko varam darīt nākotnē, varbūt ne retrospektīvi, bet vismaz nākotnē novērst šādus gadījumus. Mums vienmēr jāapzinās, ka mums ir jāpārstāv eh, tos, eh, kuri nav šeit klāt, respektīvi bērnus. Priekšstādātāji, paldies par šo padziļināto situācijas analīzi un tāpat arī par to, ka norādījāt, ka mēs eh, nes, nedosim nevienam vēl tas cerības, mēs neesam ne tiesneši, ne tiesa, mēs esam Eiropas pilsoņu pārstāvi un eh, cenšamies atrast ārpus tiesas risinājumu šiem ļoti sensitīvajiem jautājumiem, un to mēs varam izdarīt. Mums ir ļoti daudz aktivitāšu ieplānots rudenim kopā ar Jurek komiteju, kopīgu uzklausīšanu, pirms Briseles divi regulas pārskatīšanas, tālāk darba grupā, tālāk faktu noskaidrošanas misijas, Un mēs labprāt sadarbosimies ar jums, Maginis Kundze, par šo, saistībā ar šo jautājumu. Darba grupā vēl nav zināms, kas tur būs, bet būs pa vienam eh, deputātam no katras politiskās grupas, un viņi paši izvēlēs uh, sev priekšsarētāju, un jūs labprāt varat, eh, protams, piedalīties šajā procesā. Mārijas Kungs tālāk. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos apsveikt eh, doktori par paveikto lielisko darbu un par lielisko prezentāciju, kur mēs varējām uzklausīt. Tāpat eh, norādīšu, ka adopcijas jautājums ir ģimenes tiesību jautājums, un teorētiski varētu sacīt, ka tas neatiec eh, uz Eiropas Savienību, ne uz tās funkcionēšanu. Uh, un attiecīgi tas nevarētu attiekties uz lūgumrakstu komiteju. Protams, tas fakts, ka mēs saskaramies ar regulu Br Brisele 2, kas tiek skatīta un pārskatīta, e, nozīmē to, ka e, šis ir Eiropas Savienības tiesību jautājums un tas attiec uz uh, juridiskiem lēmumiem, uz procesuālām tiesībām, kā tiek atzīt tiesas lēmums starp dalību valstīm. Tomēr pēc tām uzklausīšanām, kas ir notikušas, kā arī pēc šī pētījuma, kļūst skaidrs, ka apvienotajā karalistē un Vācijā pastāv konkrēta problēma attiecībā uz adopcijām bez piekrišanas. Mēs dzirdējām vairākus konkrētus gadījumus, rakstiesniedzēji e, mums runāja par Jugendamt Vācijā un arī par e, attiecīgo struktūru Anglijā. Ja tas attiektos tikai uz Vācijas pilsoņiem, tad tas būtu Vācijas tiesu kompetencija. Taču šeit ir lietas, kas nav neļaušas katrā ziņā atsevišķās jomās viens no abiem vecākiem nav attiecīgās valsts izcelsmes, vai pat abi vecāki nav britu vai vācu izcelsmes. Līdz ar to rodas jautājums. Izturēšanās no valsts varas eh, apvienotajā karalistē vai Vācijā attiecībā pret pilsoņiem, kas nav viņu izcelsmes, vai eh, izturēšanās ir taisnīga un salīdzināma ar citu valstu vai attiecīgās valsts izcelsmes pilsoņiem, vai ir tāda uh, um, sociālo dienestu prakse savie apvienotie karalistē un Vācijā, kas būtu diskriminējoši attiecībā pret citu dalību valstu izcelsmes e, pilsoņiem. Un šeit jau rodas jautājums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Citiem vārdiem sakot, jautājums, kas ir saistāms ar Eiropas pilsonību, jo citas dalībvalsts izcelsmes e, pilsonis ir Eiropas Savienības pilsonis, un rodas jautājums pār Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Attiecīgi, Eiropas komisijas kompetence ir skatīt, vai ir šīs tiesības pārkāptas, un ja tā tas ir, tad ir jāpakļauj vajāšanai abas šīs minētās valstis, kuras es nosaucu apvienotā karalista un Vācija. Mēs um, dzirdējām no Ždanokas kundzes, ka divi e, pilsoņi, vai tie bija latvieši vai igauni, kuri bija devušies uz slimnīcu un pret kuriem skotu ārsti ir izturējušies e, viņus nosauktajā veidā. Vai britu vecāki būtu saņēmuši tādu pašu? Um, e, izturēšanos. Mēs to pilnīgi noteikti pārbaudīsim mūsu faktu pārbaudas misijā apvienotajā karalistē un citur, lai pārbaudītu, vai pastāv šāda diskriminējoša izturēšanās, kas tam ir par motivāciju un kāpēc ir šāda attieksme. Jūsu izdalītajā ziņojumā 22. lapspusē ir konstatējams tas, kā varētu būt tam kāds uh, Eh, iemeslus. Šajā pētījumā, un nolasīšu to angļu valodā, aicināja vietējās pašvaldības un valdību radikāli palielināt adopciju skaitu Anglijā. Tas nozīmē, ka ir tendence, aicinājums palielināt adopciju skaitu. Nākošajā lapusē 23. Vai pastāv motīvi, pamudinājumi no vietējo pašvaldību puses, lai palielinātu šādu adopciju skaitu? Varbūt šeit ir runa par valsts stratēģiju, varbūt uh, Eh, pašvaldība ierēģi saņem bonusu, ja pieaug adopcijas skaits. Un vai ir nejaušība tas, ka attiecīgie pilsoņi nav apvienotās karalistas valsts eh, izcelsmes pilsoņi, bet citas dalība valsts pilsoņi. Un šeit mums pavarās vesela joma, kura attiecas eh, ne tikai uz vienu valsti, bet uz visu Eiropas Savienību kopumā. Tas tāpat kā Jugenamt gadījumā, kad vācieši teica, ka tas tā nav Eiropas Savienības kompetencē, bet tā tas tomēr ir, jo šeit ir runa par citiem, citu dalību valstu pilsoņiem, kuriem tiek atņemts tiesības, tā skaitā bērnu tiesību pārkāpšanas, viņiem ir um, mazāk nekā 18 gadu, nepilngadīgi, un tā kā viņi ir Eiropas pilsoņi, viņus pasargā Eiropas likumi. Tālāk 25. 26. lapuse. Mēs redzam atsevišķas lietas, Lat, kur sūdzās dalībvalsts Latvija, Bulgārija, Slovākija, Čehijas Republika. Atkal mēs saskaramies ar nopietnu jautājumu, kas skār Eiropas Savienību, un mums kā lūguma rakstu komitejas deputātiem ir kompetence nevis atrisināt ģimenes jautājumus, bet runāt par procesuālu praksi, kura varētu būt diskriminējoša attiecībā pret atsevišķiem Eiropas pilsoņiem, un esmu gandarīts, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu izveidot šo darba grupu mūsu komitejā. Mēs īstenosim šo misiju apvienotie karalistē, lūk, šie ir manas nosauktie jautājumi, par kuriem mums ir jādomā. Mums ir jāskata, kāpēc pastāv šāda attieksme no Vācijas un Anglijas lēmēja stāžu puses. Kāds tam ir nodoms? Kāpēc ir tik daudz šādu gadījumu un kāpēc tie attiecas uz iedzīvu pilsoņiem, kas nav ne vācieši, ne angļi, vai gan tas ir britu vai jūgendamtu darba gadījumā. Bravo par paveikto darbu, es ātri iepazinos un es domāju, ka padziļinot šos jautājumus, iespējas tikai pieaugs. Domāju, ka deputāts Maginesas pieredze būs ļoti nozīmīga mūsu grupas darbā, un mums kā lūguma rakstu komitejai šis jautājums ir steidzam jāraksta. Jārisina. Paldies, nākošais runātājs Solidārā. Es izteikšos īsi, jo ļoti daudz tika pateikts, un es lielā mērā atbalstu kolēģi sacīto, un man arī šķiet lielisks darbs attiecībā uz šo tēmatu, kas ir nozīmīgs lūgumrakstu komitejai. Ir acīm redzami tas, kā tas ietekmē atšķirīgas valstis, bet atšķirīgā veidā. un kaut kādēļ rodas šīs atšķirības. Protams, šeit varētu būt interpretācija bērna, interešu definīcija, varbūt citas nianses, varbūt kāda veida diskriminācijas vai tas būtu saistāms ar citu izcelsmi, citu pavalstniecību, nevis mītnes valsts. Tas varētu būt atšķirīgi katrā valstī. Un es gribētu runāt par iniciatīvām un pasākumiem, kas būtu jāizpēta, lai mēs analizētu, kāda veida sociālās politikas atbalsts ģimenei, atbalsts bērnam pastāv šajās valstīs, jo ļoti bieži uh, Eh, šāda veida eh, zināmā mērā piespiedu adoptēšana varētu tikt izmantota kā izvietotais sociālajai politikai un atbalsta politikai. Tāpat arī gribētu dzirdēt psiholoģijas ekspertus. Mums būtu šajā darba grupā jāskaidro termini, kas tiek izmantoti, kas var tikt izmantoti samērā plašā vai divdomīgā veidā. Un eh, noslēgumā vēlos teikt, ka mēs eh, strādājam pie ļoti nopietna jautājuma, kas ir mūsu uzmanības eh, eh, vērts. Domāju, ka pamats darbam ir vairāk nekā pietiekams, bērnu tiesības ir, teksts ir ratificēts, apstiprināts un katrā ziņā esmu gandrīta par šo darbu, ko mēs veicam. Paldies, Pēter! Jā, Jā paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Fentons Glinas kundzei par prezentāciju, jo mums šeit lūguma rakstu komitejā parasti tāda problēma, ka mēs saskaramies ar ļoti sarežģītiem jautājumiem. Un dažkārt vajag desmit juristu, lai saprastu visu, tā kā jūsu pētījums ļoti noder situācijas saprašanai un katrā ziņā būs mūsu labs instruments darbā, lai mēs labāk izprastu situāciju. Iepriekšējā runātā jau minēja to, ka mums nevajadzētu zaudēt interesi un jāturpina ir e, diskutēt par bērnu tiesībām, tā skaitā strīdēties. Mums arī mutiskais jautājums ir par šo tēmu, par kur drīzumā varēsim diskutēt, bet ir daži jautājumi, lai es labāk saprastu jūsu prezentāciju. Es piekrītu, ka man E, vienmēr ir tāda nelaba sajūta, kad runāju par e, adopciju bez piekrišanas, jo tā ir parasti neatgriezeniski. Mēs arī saņemam lūgumu rakstus, jūs arī pati sacījāt, kā pētījumā norādīts, ka visbiežāk e, adopcijas iemesls ir um, um, atstāšana novārtā. Mums šobrīd uh, dzīvojam krīzē, Pēc diviem, trim gadiem situācija var uzlaboties. Un bijušie vecāki, ja bērni ir eh, nodota adopcija bez piekrišanas, un tad viņiem pazūd jebkādas tiesības, dažkārt pat absolūti eh, nav nekādas eh, perspektīvas. Un bērni pat arī var nespēt atgriezties normālās sliedēs. Vai nebūtu labāk īstermiņa aprūpē tomēr bērns nodot un atteikties no adopcijas bez piekrišanas, nu, izņemot tos gadījumus, kad, piemēram, vecāks nevar atrast, tur es, protams, nav saprotu, tur nav kam paprasīt atļauju, bet man vienmēr ir tāda nelaba sajūta. Otrs jautājums. Kāpēc netiek ņemts eh, vērā vecvecāku faktors? Piemēram, eh, māte ir apprecējusies otrreiz, bērns nodots adopcijai bet eh, tēvam, tiksim, kurš ir pirmajā strīdā zaudējis aprūpas tiesības, eh, adopcija vairs netiek piedāvāt viņam, vai tā ir pareizi tiešām, vai arī vecvecāki. Dažkārt uh, ir gadījumi, vai, kad ir vecāka dzīve vēl, vai tiešām nevar viņiem piedāvāt adoptēt. Un kas man nodarbina vēl? Kā ir ar bērnu tiesībām? Jā, es saprotu, nepilngadīgās personas šeit ir rakstīts lielākie uh, Eh, skaits bērnu ir eh, dažu gadu vecumā, bet bērni mēdz pieaugt. Kļūst aizvien lielāk. Viņiem ir tiesības, bet viņiem nejautā. Viņu vietā izlem citi par viņu likteni. Un tas man arī vienmēr nodarbina. Un tad eh, nonāk pie secinājuma, ko mums kopā Eiropā vajadzētu darīt, cīnīties par to, lai adopcija bez vecāku piekrišanas joprojām paliktu ārkārtas eh, gadījums, kā izņēmums. Eh, eh, angļu kolēģi norādīja, lai nebūtu pārpratuma, ka viņi nevar piedalīties. Nē, viņi var piedalīties, viņi nedrīkst būt oficiāli delegācijas sastāvā, bet piedalīties viņi var. Un mēs arī uzskatām, ka tas ir vērtīgi, ka ir vietējie. Ja Tāpēc arī es vēlējos uzdot šos jautājumus, jo ši, tie jautājumi, kas mūs nodarbina, mums nav vēl zinām risinājumu. Bērnu atstāšana novārtā, tur ir kultūras atšķirības dažkārt arī par iemeslu, kas, kas Eiropas dienvidos varbūt ir normāli, ziemeļos varbūt var tik uzskatīts jau par atstāšanu novārtā. Viens secinājums, kur es absolūti jums piekrītu par 200%, ir tas, ka mums nepieciešama e, plašāka komunikācija un saziņā starp dalību valstīm. Tad, kad ir gadījums e, ar vecākiem dažādām valstīm, tad ir svarīgi šo uh, komunikāciju nodrošināt, jo bieži vien problēmas rodas no tā, ka viņi nesaprot šo sistēmu. Ka katram ir zināšanas par savu valsti, par savu sistēmu, un cilvēks domā, ka ja jau pie mums tā ir, tad jau tas tāpat būs arī citā valstī, bet tā tas nav. Mēs esam Eiropas Savienībā, dzīvojam kopā, nu tad jācenšas kaut kā arī e, nonākt pie kompromisiem. Paldies! Špiteres kundze tālāk ar to arī noslēdzu runātāju sarakstu. Un tad pāriesim tālāk pie apaļā galda diskusijas jautājumu par bērnu tiesībām. Ždanoks kundze arī vēl vēlas izteikties. Labi, es jums došu vārdu pēc tam. Jā, es vēlētos jums pateikties par šo pētījumu un tā prezentēšanu. Īpaši esmu pateicīga par secinājumiem, kurus eh, minat par labāku informācijas apmaiņu pārobežu līmenī, par eh, komunikāciju starp dalību valstīm, par eh, informētības palielināšanu attiecībā uz to, kādas procedūras ir spēkā dalību valstīs. Problēma ar vecāku tiesību atņemšanu vecākiem ir sarežģīta problēma diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, varbūt arī sociālo dienestu pilnvaru pārkāpšanu. Protams, ka vecāki arī nevienmēr saka patiesību. Diez vai būs gadījumi, kad eh, vecāki atzīsīs, ka ir ļaunprātīgi izturējušies pret saviem bērniem. Viņi vienmēr atradīs attaisnojumu katrai situācijai, līdz ar to tā tik tiešām ir. ka tas e, informācijas apjoms, e, kas ir pieejams cilvēkiem pārvācoties dzīvot uz citu valsti, šim informācijas apjomam būtu jābūt lielākam. Cilvēkiem ir jāsaprot, e, kāds ir normas spēkā jaunajā dzīvesvietā. Un tas, ja vecāki to nesaprot, var novest pie daudziem konfliktiem. Tas attiec uz jūsu sacīto un arī Magines kundzes sacīto par to, ka ir nepieciešams labāk sadarboties, tā skaitā ar diplomatiskajām pārstāvniecībām dalību valstīs. Un tā ļoti, arī ir ļoti efektīva eh, sadarbība. Sad, mums, piemēram, pieredze ir ar Polijas vēstniecību Londonā, kur ir ļoti laba sadarbība ar uh, vecākiem un ir ievērojami samazinājies sūdzību skaits attiecībā uz e, strīdiem e, starp e, vecākiem un sociālajiem dienestiem apvienotāja karalistē. Un tas ir pateicoties tam, ka ir labāka informācijas apmaiņa, labāka izpratne par tiesisko sistēmu. Un tad, tad šis centrs sniedz ļoti labu informāciju. Līdz ar to mums vajadzētu likvidēt tos šķēršļus, eh, kas kavē labu un skaidru situācijas izpratni. Mums būtu jāstrādā pie tā, lai pēc iespējas uzlabotu sadarbību starp dalību valstīm, apmainītos ar labāko praksi Un tāpat arī uzlabot informācijas sniegšanu tajās valstīs, kur visvairāk konflikti ir attiecībā uz bērnu jautājumiem. Paldies, Danoks kundze tālāk. Jā, viena papildu piezīme pēc mūsu diskusijas. Šajā mums e, iesniegtajā dokumentā ko sagatavoja doktora Klēra Fentona Glina. Jūs runājat par likumdošanu attiecībā uz eh, bērnu tiesību aizsardzību Brisele 2 un citu, bet mums Eiropas Savienībā ir arī pamatiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā gan kā iedzīvotājiem, gan kā strādājušiem. Iedomājieties, ka ģimene no Igaunijas, Latvijas vai Eh, citur Austrum Eiropā, kā tas arī ir pieminēts, un paldies, ka pieminēt konkrētu Latvijas piemēru par 25. lapspusē tiek uzrunāt Britu parlaments, un tas ir ļoti nesen eh, noticis eh, gadījums. Paldies, ka iekļāvāt to kā piemēru. Un šīs brīvās pārvietošanas tiesības tieši tiek pārkāptas pārobežu lietās. Uh, Un eh, es brīnos, kāpēc komisija neizmanto šīs atsaucas. Jo, ja vecāki ierodas strādāt citā valstī un rodas problēma ar eh, bērnu, tad, eh, protams, ka tiek pārkāptas viņu tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā kā strādājušiem. Paldies! Doktor Fenton Glīnē, jūs uzklausījāt lūgumrakstu komitejas deputātu viedokli, un tagad es aicināšu jūs reaģēt uz dažiem jums uzdotajiem jautājumiem, vai vismaz eh, kopsavilkums sniegt šīm atbildēm, teiksim, pāris minūtēs. Jā, bija daudz jautājumu, es droši vien divās minūtēs nevarēšu uz visiem atbildēt, bet eh, centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Pirmā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir paskaidrot, kāpēc visām valstīm ir šī sistēma adopcija bez piekrišanas. Tas ir bērnu labākajās interesēs, jo vienmēr būs apstākļi, kuros uh, bērni ir jāizņem no ģimenēm, piemēram, seksuālas vardarbības, uh, fiziskas vardarbības gadījumos. Jautājums, kur šī līnija tiek novilkta katrā dalību valstī? Tāpat arī ir svarīgi atzīmēt to, ka, kā tiek pieminēts, ka varbūt sociāli dienas pārkāp savus pilnvars. Apvienotā karalistē bērnu nevar izņemt no ģimenes bez tiesas atļaujas. Lai izņemtu bērnu no um, ģimenes, uh, tas parasti paliek 72 stundas tikai spēkā, jo ir savādāk jāgriež tiesā, un tikai tiesa var apstiprināt ilgtermiņa izņemšanu. Līdz ar to ir šī Eh, bērna eh, tiesība aizsardzības eh, sistēma un ir arī kontrolas mehānismi. Tika pieminēts jautājums par to, ka kā ir, ja vecāki mainās, un ka viņi var uzlabot situāciju. Šeit problēma ir tāda, ka runa ir par bērna labākajiem interesēm, ka viņiem pēc iespējas ātrāk ir nepieciešama laba un stabila vide. Uh, ja mēs runājam par rezultātiem eh, tiem bērniem, kas ir atstāti ilgstošā aprūpē, tad eh, attiecībā uz izglītību šie rezultāti ļoti vāji. Eh, tāpat arī liels procents no šiem bērniem vēlāk nonāk cietumos. Jautājums, kur mēs novelkam līniju bērniem? Cik ilgi bērnu var atstāt un arī uh, vecākus var atstāt esošā situācijā, pirms mēs e, rīkojamies un ļaujam bērnu adoptēt. Vēl viena lieta e, attiecībā uz taupības pasākumiem, kā deputāti norādīja. Apvienotajā karalistē ir veikti pētījumi sociālo darbinieku darbā un e, e, pieaugušajā darba apjomā saistībā ar taupības pasākumiem. Un tas, manuprāt, ir kaut kas tāds, kas ir jāņem vērā, ka bērnu aizsardzības sistēma nevar funkcionēt un sociālai dienesti nevar pienācīgi aizsargāt bērnus un nevar arī iziet cauri visām procedūrām, ja viņiem nav finanšu e, tehniska un arī uh, Eh, citi nepieciešamie resursi, lai viņi varētu to pienācīgi darīt. Paldies! Paldies! Magines skundz. Varbūt es tad atsevišķi varu uzdot savus jautājumus, nevis aizņemt šo. Jūs to divpusēji varēsiet izdarīt ļoti labi. Jo Mēs jau saskaramies ar eh, laika problēmām, mums ir jāiet tālāk. Paldies vēlreiz visas komitejas vārdā par eh, jūsu paveikto darbu. Mēs iepazīsimies tuvākajās dienās pilnībā ar šo pētījumu un esmu pārliecināta, ka sekretariāts arī versīsies pie jums ar detalizētiem jautājumiem, ja tas būs nepieciešams. Paldies jums vēlreiz. Ejam tālāk uz 16. jautājumu atskaitē par eh, apaļā galda sarunām par bērnu tiesībām, kur organizēja Slovākijas vēstniecība Londonā. Un ziņotāja mums būs Magines skundze, kas ir Eiropas parlamenta vidutāja bērnu tiesības jautājumā. Vairāk deputāti piedalījās eh, šajā uzklausīšanā 17. maijā. Manuprāt, vairāk deputāti arī vēlas izteikties, bet lūdzu dariet to pēc iespējas eh, lakoniskāk. Magines skundze, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Es tiešām izteikšos īsi. Es jau pieminēju iepriekš, kā ar citiem kolēģiem piedalījos šajā ļoti vērtīgajā apaļagalda sarunā, ko organizēja Slovākijas vēstniecība Londonā un starptautiskais centrs bērnu un jauniešu tiesību aizsardzībai. Šis bija ļoti vērtīgs eh, pasākums. Eh, tur tika pārunāta daudz lietu, ko šeit arī eh, komitējā jūs esat pārunājuši, ka dalību valstīs ir atšķirīga attieksme pret citu dalību valstu pilsoņiem, tāda ir realitāte. Nu, vai tā, es ne, nevaru izvērtēt, vai tā tiešām ir, bet visi juridiskie eksperti, nu, sākšu ar to, ka Metjus mm, Ortskungs, kurš ir padomnieks Slovākijas vēstniekam, Čēms Mambikungs, kurš ir augstākās eh, tiesas Anglijā un Velsā tiesnesis, kurš labi uh, prezentēja šo situāciju, un to mēs arī varam secināt eh, pēc šī ziņojuma, ko tikko uzklausījām. Eh, tāpat viņš arī sacīja, ka tiesnešu un sociālo dienestu atbildība ir saulaicīgi sazināties ar citu dalību valstu konsulārajiem dienestiem, lai tie varētu sniegt atbilstošu palīdzību, un tur mums vēl nepieciešami ir uzlabojumi. Manuprāt, uh, tiesiskā sistēma apvienotā karalistē arī pieņem un saprot to, ka ir vairāk jādara šajā jautājumā. Tāpat arī Briseles 2 regulas 15. pāns par lietu nodošanu izskatīšanai citās dalību valstīs. Tur arī ir nepieciešams strādāt vairāk, un mēs varbūt ar komisiju varētu pievērstam lielāku uzmanību. Tāpat arī bija prezentācija no. Nu, Džila Bleka, kas no starptautiskās eh, ties, tieslietu līgas organizācijas runāja par atsevišķu gadījumu ietekmi, ka kaut arī dažkārt varbūt ir labi nodot eh, šos kon konkrētās lietas citā jurisdikcijā, bet tam varbūt arī problēmas. Un eh, šo pantu vajadzētu vienkāršot, tāds bija secinājums. Tas mums būtu jāpapēta. Uh, Tie, kas piedalījās, uzdevā tiešus jautājumus, arī es kā vidutāja esmu saņēmis savā birojā daudz informācijas, un tas noderēja organizēt šo viedokļu apmaiņu. Apvienotās karalists eh, varas iestādes eh, bija ļoti atvērts eh, kontaktiem, un mans birojs varbūt tad kopā ar Juriju un citām komitejām varētu kaut ko organizēt, lai mēs varētu palīdzēt tiem iedzīvotājiem, kas pārvāc uz dzīvi uz apvienoto karalstu vai uz citām dalībvalstīm. Tiesiskās sistēmas, protams, ir atšķirīgas, katrai dalībvalstī ir savu sistēmu, bet mēs varētu daudz ko padarīt, eh, lai veicinātu labāku sadarbību, labāku izpratni par to, kā mūsu sistēmas darbojas visā Eiropas Savienībā, un varu apliecināt, ka ir vēlme un gatavība to darīt. Varbūt mēs kā katalizators varētu darboties šeit, eh, lūgumrakstu komitejā, palīdzēt šai Eh, procesā, bet ja kolēģi vēlas kaut ko vēl pajautāt, eh, es labprāt esmu gatavs atbildēt. Paldies! Vai ir vēl kāds kolēģis, kurš vēlas izteikties par šo jautājumu? Piteras kundze. Ja również uczestniczyłam. Jā, tik tiešām. Arī es piedalījos šajā sanāksmē. Eh, bija ļoti labas diskusijas. Man tiešām patika pasākums. Vēlos papildināt, sakot, ka notiek diezgan uh, lielas izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības sistēmās. 2004. gada janvārī bija slavenais spriedums apvienotajā karalistē tiek pievērsta uzmanība arī sociāla dienas darbinieku sagatavošanā, arī skarto dalību valstu diplomātskajām pārstāvniecībām. Tātad šīs diplomātskās pārstāvniecības tiek informētas par procedūrām, kas ir uzsāktas. Tāpat arī informācija, kas tiek sniegta par sociālo dienestu pārstāvu klātbūtni tiesu zālē. Tas arī tāda interesanta informācija. Tagad tā vairs nav, bet agrāk bija tāda situācija, ka tiesas e, procesa laikā vecākiem bija liekts runāt ar britu presi par e, procesu, par izskatāmām tieslietām, bet tagad beidzot šī sistēma ir mainīta Es zinu šo situāciju, jo manā valstī Polijā daudz ir atgriezušies uh, no uh, apvienotās karalists vai īrijas un uh, sāka uzreiz komunicēt ar presi, jo viņiem bija liekas to darīt attiecīgi īrijā vai apvienotajā karalistē. Bet nu, tagad šī situācija ir mainījusies. Un šī sanāksme, ko Slovākijas vēstniecība Londonā organizēja, bija ļoti noderīga. Uh, parāda to, ka, ja ir vēlme, tad var atrast arī veidu, kā to darīt. Bija ļoti labi sadarbība ar dažādu dalību valstu diplomātiskajiem dienestiem. Līdz ar to varam redzēt, ka tas nes augļus. Un, ja nav iesaistīta negatīva emociju, tad eh, tik tiešām ir atvērtība un eh, var lietas atrisināt pozitīvā veidā. Paldies, Pēters Jārs! Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsts papildinājums. No manas puses, jo arī man bija tā laime piedalīties šajā apaļā galda diskusijā un e, vēlos sniegt arī savu skatījumu. Mums ļoti izdevīga situācija. E, mums ir vēlme, mums ir arī iespējas rīkoties e, Un eh, es arī jūtu Anglijā, ka dalība valstis ir gatavs ar mums runāt par šiem jautājumiem, jo līdz šim bija vecā situācija, jo tad bija tā, ka katra dalība valsts, tai ir savu sistēma, un katra dalība valsts uzskata, ka man ir labākā sistēma pasaulē, un lieciet man mierā. Tāpat bija Vācijā, tā bija Dānijā, un Anglijā pirmo reizi varējām just šo atmosfēru, ka cilvēki saprot, ka mums ir jāsāk dialogs, jo neviss ir kārtībā. Un šī noskaņa, varētu pateikt, un tad, tas tāds kā loks, ka iespēja, kas ir jāizmanto, diskutēt, jo dalību valstīm arī ir radusies vēlme sadarboties, un tas, es pateiktu, ir tāds vienreizīgs uh, gadījums, un liels paldies, ka varēju piedalīties, es biju skeptiski noskaņots, vai tas būs to vērts, bet esmu ļoti pozitīvi iepriecināts par šo pasākumu, paldies! Paldies! Un tiem, kas piedalījās šajā pasākumā Londonā, ļoti labi. Jūs guvāt ieguvumus, secinājumus. Varēsim vēlreiz diskutēt par šiem jautājumiem. Vēlreiz paldies jums visiem! Ejam tālāk. Atzinums par stāvokli vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā. Un situācija tāda, ka 17. decembra rezolūcijā pagājušajā gadā Eiropas parlaments uzdeva Libe komitijai izvērtēt esošo politiku patvērumu migrācijas jomā un ziņot plenāru sēdē līdz šī gada beigām stratēģiski pašiniciatīvas ziņojuma veidā kura mērķis ir izvērtēt eh, holistiskā veidā pašreizējo situāciju, politiku un eh, situāciju Eiropas Savienībā patvērumu migrācijas jomā, tā skaitā startautiskā aizsardzība, robežu kontrola, kopīgās eh, atbildības jomas, finansējums un sniegt arī uh, Eh, ieteikums divi līdzreferenti, Cecil Kienge no sociāldemokrātiem un Roberta Metzola no Eiropas tautas partijas. Es arī esmu eh, ēnu referenti no Alde grupas, eh, tā kā man šis ļoti svarīgs jautājums. Un no šīs komitejas Marlēns Micī kundze ir tā, kas sagatavos atzinumu, un tāpēc dodu vārdu jums. Right, thank you, thank you, Chair. Yes, you, this is a very... Paldies, priekšsēdētāji, šis ir ļoti svarīgs jautājums un uh, ļoti aktuāls. Tas skar visu mūsu intereses. Gatavojot ziņojumu, es vadījos uh, pēc uh, apjoma un nevarēja iekļaut visu informāciju, idejas un tos svarīgos jautājumus, kurus būtu vēlējusies tādas kā, piemēram, bērnu skaits, kas šēso vīrus jūru, e, Eiropas patvērumu sistēma pārskatīšana, operācijas, front, e, e, operācija Triton, Frontex operācijas, un es, es ies izmantošu cits iespējas un iesniegšu grozījumus e, šajās jomās, bet tūkumrakstu komitejā man e, nācās galvenokārt koncentrēties uz e, pilsoņu iesniegtajiem tekstiem, tie bija jāņem vērā un pamatā es koncentrējos uz četrām būtiskām lietām. Lūgumrakstu iesniedzēji pauda š, savu satriektību pār traģiskajiem bojāizgadījumiem vidusjūrā, ņemot vērā to, ka šādu gadījumu skaits pieaug, un tāpēc ieteikumā ir paredzēts, ka Eiropa un dalībvalsts nevar turpināt noskatīties, kā situācija veidojas. Tai ir jāparedz eh, spēcīga politiska vadība eh, un vadošā loma. Otrkārt, koncentrējos uz trūkumiem kāda ir vērojama ieviešot Eiropas uh, patvērumu un migrācijas sakienu pamatiesības. Šeit tiek ieteikts, lai Eiropas Savienības uh, pasākumus uh, tiktu regulēti, uzraudzīti un stiprināti, lai tie notiktu ņemot vērā cilvēku cieņu un cilvēku tiesības un tās vērtības, un, uz kurām ir balstīta Eiropas Savienība. Tāpat iesaka dalību valstīm pieņemt līdzīgas politikas un prakses, visos gadījumos respektējot cilvēku cieņu un cilvēktiesības, un dalību valstīm ir jāuzlabo uh, pamatprincipu ievērošana imigrācijas politikā. Nākošais princips ir efektivitāte un efektīvums esošai Dublinas sistēmai. Dublinas sistēma uzliek neproporcionālu rastu uz atsevišķām dalībvalstīm, it īpaši perifērijā esošām, un šie jautājumi jārisina bez kavēšanās. Ceturtais punkts par ko es vēlos runāt, ir visaptvarošs Eiropas Savienības migrācijas politikas trūkums. Tiek apsveikta komisijas apņemšanās iekļaut Eiropas Savienības darba kārtībā migrācijas jautājumu. Un šeit ir arī runa par solidaritāti. Um, tomēr Eiropai ir nepieciešama visaptveroša Eiropas patvēruma un migrācijas politika, kas ir balstīta uz cilvēktiesībām un Eiropas vērtībām. Tāpat mums ir jābūt sagatavotiem, dalību valstīm ir jābūt labāk sagatavotām um, migrācijai, tāpat tiek uzkrāti dati dažādās aģentūrās, NVO nacionālās lēmējiestādēs, bet pietrūkst kopīga veida, kā šos datus koplietot. Tāpēc es gribētu aicināt veidot Eiropas Savienības migrācijas datu pārvaldes mehānismu, lai varētu sagatavot regulārus ziņojumus, koordinēt datus, kas ir svarīgi, veidot uh, E, plānošanas un krīzes e, pārvaldīšanas darbus. Tādā veidā mēs varētu kopīgi izmantot visu informāciju un pieredzi, kas ir mūsu rīcībā. Un visbeidzot, mums ir jāsaprot tas, kā. Tas nenotiks tik drīz, mums ir jābūt, bet nebeigsies tik drīz, mums ir jāmeklē ilga termiņa risinājumi un arī jāapzinās ka atpakaļ uzņemšanas eh, nolīguma īstenošana tiek ievērta. Eh, notiek arī jāsaprot, kāpēc šāds eksots no trešajām valstīm uz Eiropu pastāv. Tāpat mums ir jādomā par sadarbību ar trešajām valstīm un bez kopīgas sadarbības mēs nevarēsim nonākt pie ilgatspējīgiem risinājumiem. Es cerīgi raugos uz sadarbību ar ēnu referentiem un ceru, ka izdosies sagatavot uh, uh, noturīgu ziņojumu. Tagad uh, došu vārdu ar referentiem Malinokungs no Tautas partijas. Paldies! No savas puses. Tēmāts ir sāpīgs daudzām valstīm, iespējams visām, bet ir tīpaši tām valstīm, kuras saskars ar neproporciānu migrācijas spiedienu. Es uzskatu, ka Vicekundas piedāvātais teksts ir ļoti līdzsvarots, pārliecinošs, un no manas puses ir trīs būtiski grozījumi. Turklāt es dzirdu, ka viens no tiem pār uh, Dublinas sistēmas skaidrojumu ir iekļauts. Bet tā kā šī problēma būs um, jārisina ilgā termiņā, tad es gribētu sniegt papildu skaidrojumu, kas ir, manuprāt, būtiski un e, pie kā mums būs jāatgriežas. Mēs e, Eh, sauc eh, valstis dažādos vārdos valsts ārējām robežām, robežu valstis un tā tālāk. Mums ir jāatrod risinājums, eh, kas apmierina visus. Krīze notiek vidus jūrā, bet ne tikai jūras robeža tiek pakļauts spiedienam, bet arī sauszemes robeža. Iespējams, ka tas neizklausās pārāk populāri vai daudzi neapzinās to, ka ir liels spiediens uz Eiropas sauszemes robežām, uz robežas ar Bulgāriju un Turciju. Esmu bulgāru deputāts un šo spiedienu es neaptvēru pirms pāris gadiem. Bet mums ir jārod eh, skaidroņums. Vai nu mēs nosaucam ārējās Eiropas Savienības robežas, uzsaucam eh, valstis, vai mēs sakām jūras un sauszemes robežas valstis un skaidri norādīsim, ka Eiropas Savienībai ir arī sauszemes robeža, kas ir viens no uh, vājiem punktiem, jo Turcija nepieļauj savu at, uh, savās klauzulās atpakaļ uzņemšanas uh, nolīgumu. Un, uh, Turpina ar savu otro priekšlikumu, jo tas ir saistīts ar šīs problēmas nākotni. Es vēlos Eh, uzsvērt to, ka atpakaļ uzņemšanas nolīguma ieviešanā it īpaši ir svarīga kandidātu valstu sarunās ar Eiropas Savienību. Šo sarunu laikā it eh, šobrīd tāda situācija ir uz Bulgārijas Turcijas robežas, bet nākotnē tas ir jāpadara kā viens no galvenajiem punktiem, ja ir citas valstis nākotnē, kuras um, ar kurām būs jāslēdz šādi atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Domāju, ka šie abi punkti ir saistīti ar tekstu un varētu būt noderīgi, lai nākotnē ieviestu to, kas mums šajā sakarā ir paredzēts. Paldies! Eh, no ECR grupas sēna referents deputāts Marijās. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šajā atzinumā ir daudz svarīgi elementi, un no savas puses vēlos runāt par diviem, kas ir saistāmi ar ievērojamo spiedienu, kam tiek pakļautas valstis pie ārējām robežām. Šeit es domāju Grieķiju, Itāliju, galvenokārt Grieķiju. Šeit nav runa tikai par jūras, bet arī sauszemes robežu, kā tikko norādīja Bulgāru kolēģis. Šis migrācijas spiediens ir ārkārtīgi liels e, eh, Grieķijām bija mm, nelegālie imigranti jau gadiem ilgi. Pievienosim tam klāt tūkstošiem bēgļu, kuri ierodas katru dienu Grieķijā, konkrēti Egejas jūras salās, kas ir pakļauta vislielākajām spiedienam. Un mazāk tas notiek uh, uz sauszemes robežām jeb ebras ziemeļos. Un tāpat iedomājieties tos tūkstošus miljonus bezdarbnieku, kas ir Grieķijā un spiedienu, kas tiek izdarīts uz valsti, tīpaši pēc ļoti stingrajiem pasākumiem, par kuriem vakar izlēmē samitā. Spiediens ir ārkārtīgi liels un ir pilnīgi neiespējami manai valstī stāties pretī šim spiedienam. Tūkstošiem bēgļu un uh, tie resursi, ko mums piedāvā Eiropas Savienība, ir tīrā, tīrās, eh, ir piliens jūrā, tas eh, neko nedod manas valsts eh, nespējā uzņemt visus imigrantus, kas klaudzina pie tās durvīm. Tāpat neaizmirsīsim to, ka Turcija neīsteno savu lomu attiecībā uz repatriācijas vai atpakaļ uzņemšanas konvenciju. ir eh, turku avīzē Huriet raksts, kurā ir runa par daudzajiem migrantu kontrabandistiem Egejas jūrā, kuri ved Sīrijas bēgļus no Turcijas uz Grieķiju. Grieķija ir kļuvusi par patiesu E, cilvēku, šo cilvēku cietumu, ņemot vērā augsto bezdarba līmeni un imigrantu ierašanos, ir jādomā par patiesi imigrantu sadalīšanu ar kvotu palīdzību uz citām Eiropas valstīm. Tas attiecas arī uz e, nelegālajiem imigrantiem. Ir jāsaprot jums tā ļoti sarežģītā, pat eksplozīvā, es nebaidos izmantot šo vārdu, kur, ar kuru saskaras Grieķija. Un šajā ziņojumā ir daudzi ļoti asi jautājumi. Manis pieminētie jautājumi, manuprāt, ir būtiski. Un es apsveicu eh, kolēģis atzinumu tālāk eh, Eh, ēnu referents eh, no Aldē deputāte Ēvī. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu komentēt kolēģi sveikumu. Mēs varam piekrist sacītajam, bet daži sīkumi vēl. Pirmkārt, eh, situācija ir absurda saskaņā ar kuru cilvēku kontrabandisti kuri organizē šo pārvadājumu pa jūru, izmanto juridisku tukšumu. Attiecībā pret to visu, ko varētu šo situāciju nozīmēt. Tad, kad mēs uh, kāda ir mūsu piecu zvaigžņu programma, ir ķerties pie nelaimes eh, pašām saknēm. Šie visi upuri, kuri ir aizgājuši bojā jūras dzīvēs, eh, jūras dzelmē pie Eiropas eh, robežām. Situācija tāda vairs nevar turpināties, un piecas zvaigznes piedāvā izveidot eh, legālas piekļuvas ceļus ar filtrācijas centriem, kas atrastos pierobežas valstīs, lai mēs varētu šo situāciju mainīt. Tālāk vēl viens būtisks dosie, uz ko ir jāvērš uzmanība, un tas man šķiet būtiski Itālijas deputāta Eiropas parlamentā, ir jākontrolē, ir jāpārbauda e, tas finansējums, ko Eiropas Savienība piešķir šo steidzamības jautājumu risināšanai, jo ļoti bieži līdzekļi tiek piešķirti, novirzīti korupcijā, un mēs nonākam pie e, tumšām korupcijas lietām, kas pat nebūtu mums e, nācis prātā. Tāpēc pie šīs steidzamības nāk klāt vēl viens cits pilnīgi satraucošs jautājums. Tā ir imigrantu eksploatācija. Cilvēki vienkārši nopelna uz šo imigrantu rēķina. Man bija nesen, eh, es nesen dzirdēju telefonu sarunu, eh, kurā tika teikts, ka ar cilvēku kontrabandu var daudz labāk nopelnīt nekā narkotiku pārvadāšanu. Lūk, un tas ir saistāms ar uzņemšanas centriem, ar, ar, ar cilvēku uh, kontrabandu, kaut kas, kaut par ko mēs nebūtu uh, spējuši iedomāties. Finansējumi turklāt, kas tiek izmantoti, tie ir Eiropas fondi, par ko maksā Eiropas nodokļu maksātāji. Ir vajadzīgs vairāk kontrols, tā skaitā attiecībā uz finanšu plūsmām. Uh, Un arī jāatgādina vēl Dublinas regula, kas jau tika pieminēta, ir neprātīgi uzskatīt to, ka eh, iebraukšanas valsts pirmā iebraukšanas valsts ir tā, kurai ir jāpiešķir viss palīdzība. Lūk, tas ir nozīmīgs jautājums, pie kuriem es atgriezīšos caur grozījumiem. Tālāk, paldies, Valero kundze no zaļo grupas. E, Priekšsēdētāji, paldies! Ārkārtīgi grūti tagad ierobežot savu uzstāšanās laiku, man tik daudz kas sakāms, un, protams, ka jums bija grūti šajā dokumentā iekļaut visu, ko vēlēties pateikt, ņemot vairāk bija ierobežojums tekstā, bet tomēr, domāju, ka jums izdevies viss ir lieliski. Uh, nu tad man ir jādomā par to, vai tad mēs vēlamies tādu visaparošu skatu attiecībā uz bēgļu situāciju, tad jau mm, vidusjūra ir tikai daļa no kopējās ainas. Nu, nereti mums mm, nu, aizmirstam par šo pārējo problēmu un domājam tikai un vienīgi par vidusjūru, bet tādu nu, nedrīkstam darīt. Mums tomēr jāņem vērā arī plašākā aina. Un kad runājam par pārvietošanas mehānismu, domāju, ka būtu laba doma ka mums ir jāņem vērā arī bēgļu pašu izvēle. Viņiem ir varbūt pašiem šiem atbraucējiem arī kaut kādas, nu, idejas nu, kur viņi vēlas nokļūt, viņiem tur būtu priekšā kā draugi, ģimene, vieglāk integrēties. Tātad jāņem vērā arī katra individuāla, individu veiktā izvēle. Par devīto punktu runājot Tieši tāpat kā EKR kolēģis, es arī uzskatu, ka mums jādomā par tiem pamatiem, jo te jau nav tikai tas, ka ir šie kontrabandi, bet arī nabadzība, kas valda un tā tālāk. Bet, nu, jā, protams, ir vajadzīgi arī likumīgas imigrācijas kanāli. Tie arī būtu ļoti palīdzīgi. Tā tas tam, tādiem vajadzētu būt gan vidus jūrā, gan uz citām robežām. Jo, protams, ka cilvēki vienmēr vēlēsies nokļūt Eiropā, turpinās mirt. Uh, iet bojā, cenšoties nonākt Eiropā. Varbūt jāpiedāvā viņiem ir oficiāla iespēja iesties. Nu, un tāpēc, nu, jāņem vērā šie ekonomikas migranti. Ja tad aina ir krietni plašāka nekā, nekā tas šeit ir norādīts, tāpēc es iesniegšu arī grozījumus. Albiols kundze. Gracias, prezidenta. E... Eh, Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlos pateikties eh, deputātei Micī par paveikto darbu, un otrkārt, ņemot vērā to, ka ir saņemti daudz lūgumrakstu no Eiropas pilsoņiem, kas ir nobažījušies pār eh, bojējas gadījumiem vīdus jūrā, pār patvērumu cilvēktiesībām, domāju, ka Mūsu komitejai ir jāsagatavo kritisks novērtējums Eiropas Savienības migrācijas politikai. Būtu jāsagatavo grozījums attiecībā uz šo Eiropu, kas ieslogā migrantus um, slēgtos centros, kas būvē um, uh, žogus, mūrus un kas praktizē uh, deportācijas lidojumus, kuru, no kuriem imigranti tiek izsēdināti praktiski tūkstneša vidū. Es saprotu, ka mums ir jābūt arī par balsi tām personām, kuras aicina Eiropu uzņemties atbildību par nāvis gadījumiem vidusjūrā. Tāda ir divās jomās no vienas puses atbildība, tāpēc, ka tā ir mūsu politikas, kuras liek tiem uh, atstāt savas teritorijas, mūsu izraisītie kāri viņu teritorijās, mūsu ieroču pārdošana vai mūsu eh, uzņēmumu dabas resursu izmantošana. Eh, Un mums jārunā par problēmas saknēm pēc būtības. Un tāpat eh, atbildība Eh, ar mūsu politiku slēdzot robežas, jo mēs ne tikai viņus piespiežam bēgt no savām valstīm, bet tad, kad viņi to dara, mēs noslēdzam savas robežas, ka vienīgā alternatīva, kas viņiem ir palikusi, ir riskēt ar dzīvību jūrā. Mums ir jābūt solidāriem, daudz solidārākiem nekā mūsu valdībām un tām valdībām, kas ir bijušas mums Eiropā. Tāpēc mums ir jāpauž uh, pilsoniskās sabiedrības balss, kur pieprasa to, lai nevienam nebūtu jāatstāj savas valsts, un ja kāds piespiedu kārtā eh, tā, kādam tā ir jādara, lai tas neatstātu, neriskētu savu dzīvību vidusjūrā. Attiecībā uz legālu iebraukšanu uh, Eiropā mums ir jādomā par to, kā uzlabot ģimet, ģimenes apvienošanos, patvērumu sistēmu, uh, Uh, vēstniecības sistēmu, jo uh, Frontex plus vidusjūras militarizācija plus vēl uh, citi sarežģīti risinājumi, manuprāt, nav piemēroti, ir jābūt skaidram, ka mēs nevaram turpināt ar robeža aizsardzības diskursu, jo mūsu pretī nav nekāda ienaidnieka, un mēs nevaram turpināt runāt par mūsu robeža aizsardzību. Uh, No otras puses ir ļoti skumji tas, ka vairāki runātāji vairāk ir nobažījušies par e, spiedienu savām valstīm nekā par šo e, imigrantu izdzīvošanu. Eiropas kreisie gatavos ieteikumus šajā sakarā atzinumam, arī ņemot vērā tās bažas, ko esam uzklausījuši no mūsu iedzīvotājiem caur lūgumrakstiem, un ceru, ka kopā mums visiem izdosies paveikt veiksmīgu darbu. Paldies! Mēs paldies! Nu, ticiet vai ne, bet es pat esmu Alda grupas ēnu, ēnu referente darbam pie šī atzinuma, un tāpēc gribu pirmam kārtām teikt paldies mūsu atzinuma sagatavotājai. Domāju, ka šis atzinums būs lietderīgs lai pieņemtu mandātu Lībe, ko devus plenārsēde, sagatavot šo iniciatīvu strateģisko ziņojumu. Neram to visaptveroši. Peti komitejas ieguldījums šai kopējā darbā, plašajā ziņojumā, ir nākat no lūgumrakstiem. Esam saņēmuši daudzus lūgumrakstus, to iesniegtos iesnieguši Eiropas pilsoņi, atsaucoties uz virkni problēmām, kas saistītas ar krīzi, viņi pauž šoku, kas saistīts ar traģisko dzīvību zaudēšanu vidusjūrā. Turklāt viņi arī runā par to, ka Eiropas Savienībai nav izdevies jautājumu atrisināt Eiropaiskā veidā. Te runājam par kopīgu atbildību, par rīkošanos saliedēti pie ārējām Eiropas Savienības robežām, vienalga vai runājam par sauszemes vai jūras robežām. Tāpēc ar nepacietību gaidu iespēju strādāt ar jums kopā pie šī dokumenta un vairāk laiku netērēšu šeit runādama. Vienkārši strādāsim tālāk kopā. Tālāk Akerkungs. Priekšādātāji, paldies! Nu, ir jau viss ļoti skaisti, bet netiek runāts par tiem faktiem, kas noved cilvēks līdz Eiropas Savienībai. Tā ir krīze, kas sākas vidusjūrā, tas ir anarhija kalē un arī Lielbritānijas krīze. 375 tūkstoši imigrantu Lielbritānija ierodas katru gadu. Tas, protams, izdara spiedienu uz skolām, tīpaši pamatskolām. Tas rada spiedienu uz veselības aprūpas dienestiem un vienreiz nu ir gana. Mēs, protams, te raudam krokodila asars par katastrofām. Ehm, tāpēc, ka tā iestāsies 10, 15 gadu bezdarbības rezultātā. Gal galā visa šī spridzināšana un karš tuvajos austrumos noved pie šīm izgāzušamies valstīm, kas paliek aiz mums, nu kā, nezinu, ūdens plūdi. Un cilvēki tāpēc ierod šeit, jo Eiropas Savienība nerisina viņu jautājumus. Un pirmais ir brīva pārvietošanās ja cilvēki šeit ierodas izmantojot Schengens uh, zonu, un tad viņi pēc tam var doties, kur vien viņi vēlas, un tāpēc mēs esam redzējuši, ka nelegālie migranti eh, dara visu iespējamo visiem šiem eiro tuneļiem, viņi mēģina citu tikt uz Lielbritāniju no Kalē. Tiešām katastrofāli, un varbūt mums jāmācās no Austrālijas. Un to, kā tā risina jautājums par kuģiem ar pasažieriem Austrālijai, nulliecietības politikas un tā rezultātā ir beidzies šis pievilcības spēks, nav vairs šī, šis magnēts, kas pievelk imigrantus, nu, viņi nemaz nevēlas, piemēram, doties mm, Austrāliju, varbūt mums tomēr vajag kaut ko darīt. Varbūt beigās jāpiecēt kāju un jāsaka pietiek. Mēs nevaram šeit visiem pa brīvu dot kaut kādas brīvpusdienas, bet ir šie magnēti punkti, tīpaši manā dalība valstī attiecībā uz ēs migrāciju. Par to bijuši debats Lielbritānijā nu jau pāris gadus. Jo beidzot imigrācija ir, nu, tāds temats, ko var, par ko var īstenot arī sabiedriskas debats. Par likumīgo migrāciju runājot, viens no magnētu pievelkošajiem efektiem ir mūsu atbalsta sistēma. Sociāla atbalsta sistēma pašreizajā valdība izstrādā tādu atbalsta sistēmu, kur tikai pēc trim mēnešiem, un tā no tikai 150 mārciņas re, nedēļā, šie migranti var pieteikties uz sociālajiem atbalstiem. Nu, tas var būt, piemēram, lūk tā, ka ir kāda vientuļa māte vai tēvs, kas ar diviem bērniem uh, pelna ārkārtīgi maz, un rezultātā saņem 116 eh, mārciņas bērnu atbalstam, tad vēl cita veida atbalsti, atbalsts mājokļa finansējumam. Rezultātā iknedēļas ienākumu 513 mārciņas nedēļā. Un faktiski tikai 155 ir peļņa. Tas nav pareizi. Tas nozīmē, ka 8000 ir ieņēmumi un parastā, pē, parastā alga tikai 4000. Nu vai tas nav absurds? Tas, protams, maksā valsts kasē, bet saskaņā ar ES noteikumiem mēs nevaram pateikt tā, ka, lūk, jums ir jāstrādā un jādzīvo Lielbritānijā vismaz piecus gadus, lai varētu piektēties uz šādiem sociālajiem atbalstiem. Un šai atzinumā es to pilnīgi noteikti to nokopēšu un izdalīšu saviem vēlētājiem. Te runās atkal par vairāk Eiropu, vairāk Eiropu. Mēs vienmēr Kameronam sakam, ka lūk, viņiem taču ir jānodrošina vairāk pilnvaras pašai Lielbritānijai, bet šai zināmā skaidru un garšu tiek pateikts, ka tāda veida eh, reformas nebūs iespējams attiecībā uz pārvietošanās brīvību. Neizskatās, ka Lielbritānija varēs kaut mazākajā mērā turēties pie savām robežām un līdz ar to, es domāju, nav arī nekāda iespēja, ka Lielbritānija, ja tiks rīkots referendums, paliks Eiropas Savienībā, jo tas ir jautājums, kas ielems Lielbritānijas nākotni. Jā, un kad runājam par šo. Es, protams, Lielbritānijas draudzene, tas ir jūsu pašu jautājums Lielbritānijā. Un par to nav iesniegts neviens lūgumraksts par šo jautājumu. Smits kundze tāpēc veic labu darbu, pamatojoties uz uh, iesniegtajiem lūgumrakstiem, kas iesniegti komitejā. Nu, šajā komitejā, lūk, mēs savu ziņojumu pamatojam uz iesniegtiem lūgumrakstiem. Ļaujiet man jūs pastāstīt arī par uh, laika grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš 22. jūlijas, 2012. dienā balsojums šai komitejā notiks 17. septembrī, balsojums Lība komitejā 16. novembrī, vēlākais. Varbūt pat kadrāk. Nu, lūk, Domāju, līdz ar to esam noslēguši šo diskusijas par šo darba kārtības punktu. Albios kundze, jūs vēl vēlaties par šo punktu kaut ko teikt? Mēs jau mazliet kavējamies laika ziņā. Pavisam, pavisam īsi. Sí, yo simplemente... Es eh, gribētu vēlētos, lai Micikundze neņemt vērā nevienu no joki pieteikumiem. Domāju, ka tādas paziņojums publiski un nevar atļauties, nevar runāt par nulles ieciedību pret cilvēkiem, kas bēg no kara slimībām, nevar runāt par nulles ieciedību pret bērniem, kas bēg no eh, eh, šāda barbarisma. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu ksenofoba runu īstenot. Paldies! Aicemen. Nu, paldies. Diskusijas par šo darbu kārtības punktu līdz ar to ir noslēgušās pārējiem pie nākamā lūguma raksta 159 nošķērta 2012. Tas ir eh, par Maltu. Piekļuve internetam, televīziju un tā tālāk lūgumraksts iesniedzējs no īrijas nav klāt un došu vārdu tāpēc komisijas pārstāvēm Lavāģikungam. Thank you. Thank you, Chairman. Lielas paldies priekšsēdētāju. šī lieta aizsākās jau 2012. gadā, kad saņēmām sūdzību no lūgumrakstiesniedzēja. Un pamatoties uz šo sūdzību, Mēs uzsākām izmēģinājumu projektu, uzdevām jautājumu dalībvalstī. Pēc atbildes saņemšanas no dalībvalsts mēs veicām izmeklēšanu, eh, sazinājāmies ar pakalpojumu sniedzējiem, par kuriem tika iesniegtas sūdzības. Un pārliecinājāmies, ka praksa par depozītu pieprasīšanu tika veikta tāpēc, lai pārbaudītu kredītspēju klientam. Tajos gadījumos, ja šādam klientam nav maltas identifikācijas kartas. Pamatojoties uz pakalpojumu direktīvu, respektīvi 20.8. punktu, mēs um, pamatojāmies ar šo faktu un konstatējām, konstatējam, ka šāda veida ierobežojumi, respektīvi prasība par depozītu pirms līguma noslēgšanas, varētu tikt uzskatīti par pamatotiem. Pamatojoties uz faktu, ka vienīgais veids, nu, lūk, šī maltas identifikācijas karta varētu būt vienīgais veids, kā pārliecināties eh, par klientu maksāt spēju. Citā tas nav iespējams. Un tikko tad ir eh, pagājuši trīs mēneši, attiecīgais klients var prasīt rezident, rezidences, at, uzturēšanās atļauju. Un tā arī bija, ka šis klients saņēma Uh, ID karti pēc trim mēnešiem un tika teikts, ka šis depozits viņam pēc tam tiks atmaksāts. Un tāpēc, pamatoties uz šo tekstu, 2014. gadā mēs nolēmām lietu slēgt. Mīcī kundze, jums pirmajai vārds. Thank you, Chair. Um, actually, the Commission is Priekšādātāja komisija taisnība. Ir divi lieli pakalpojumu sniedzēji. Un viens no viņiem saka, ka tā nebūtu nav, nav pamatojuma, jo nav nekādas atšķirības starp Maltas iedzīvotājiem vai iedzīvotājiem no citurienes, tad nav tāda diskriminācija. Otrs piegādātājs savukārt arī teica, jebkāda veida depozīti, kas tiek veikts tāpēc, ka tas ir nerezidents, pēc tam tiek atmaksāts tikko šie attiecīgie klienti saņem eh, attiecīgās eh, ID kartes un atbilst konkrētiem nosacījumiem, un līdz ar to es arī ierosinu šo lūgumrakstu slēgt. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Dālī kundze es redzu, ka lūgumraksts iesniedzējs ir iesniedzis tālāku paskaidrojumu. Mums ir kopija no šī dokumenta, un tomēr, izējot cauri tiem argumentiem, ko viņš liek priekšā, mans viedoklis ir tāds, ka šeit vairāk runājam par prasībām, kas tiek noteikts no uzņēmuma puses, nevis, nu, ka šīs prasības kaut kādā veidā būtu diskriminējošas attiecībā uz Maltas vai citu dalībvalstu iedzīvotājiem. Un tāpēc, pat pamatoties uz argumentiem, kas ir tiek likt mums priekšā, manuprāt, un saskaņā ar to, ko es šeit redzu, šeit nav pietiekami daudz pamatu un nav arī tādas informācijas, kas mūs uh, liktu domāt, ka pastāv diskriminācija nu, attiecībā uz uh, personām, kas nav Maltas rezidenti. Un te, protams, ir ļoti tādi gari un plaši skaidrojumi, bet tik un tā, nu, šāda diskriminācija es nevaru konstatēt. Un, manuprāt, nu, šis sākotnējs apgalvojums apsūdzība nav vienkārši patiesa. Ko tad tā priekšādātāja arī mūsu nostāja tāda, ka šo lūgumu rakstu vajadzētu vienkārši slēgt? Labi. Bet vēl kādam, kas sakāms, nē, neviens cits vairs nav vārdu, lūdus vārdu. Uh, Tātad šie depozīti pēc pieprasījuma tiek uh, atmaksāti, vai ne tā? Tā taisnība, tas tas, ko jūs sakāt. Nu, tad ir lūk, lūgums slēgt. Lūgumu rakstu kolēģi, vai vēlties to darīt, vai piekrīt, tad ļoti labi. Nu, tad pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma, tas ir visai līdzīgs. Tas ir 01.04.2013. Arī, saist, nu, arī mm, tas ir lūgumraksts par iespējumu diskrimināciju Maltā attiecībā uz jauno elektroniskās uzturēšanās dokumentu iegūšanas procedūru. Lūgumrakstu iesniedzēja nav klāt, un tāpēc došu vārdu komisijai. Lūkundze no DigiJust. Paldies, priekšsādātāji. Parlaments saņēma divus lūgumrakstus. Attiecībā šo jauno procedūru par elektroniskās ID kartes iegūšanu Maltā. Līdz 2013. gada janvārim jebkura ES pilsoņi, kas dzīvoja Maltā, saņēma dokumentus papīra formā un pēc tam Maltas varas iestādes izveidoja zināmu veidu lapu, tādu kā reģistrācijas certifikātu, tā viet, nu, tāda plastikāta karte, kartiņa, kas aizstāja papīra dokumentu. Nu, šķiet, ka tas ir radījis zināms problēmas. Pirmkārt, aizmirsu pieminēt, ka šāda rīcība atbilst ES direktīvai par brīvu pārvietošanos, kur 8. pantā teikts, ka dalībvalsts var pieprasīt ES pilsonim, kas dzīvo tās teritorijā, vairāk par trim mēnešiem reģistrēties. 2013. gada jūnijā Komisija sazinājās ar Maltas varas iestādēm par šiem jautājumiem, un Maltas varas iestādes precizēja procedūru attiecībā uz šīs plastikāta kartiņas saņemšanu. Un viņi, viņi precizēja, ka tie, kas jau dzīvo Maltā, viņiem vienkārši ir jāiesniedz papīra dokuments, un tā, tas tiks aizstāts ar jaunu plastikāta kartīti bet drošības apsvērumu dēļ, ja viņi nedrīkst sūtīt šo dokumentu pa pastu, viņiem jāierodas fiziskā kārtā iestādē, lai apmainītu un saņemtu šo plastikā skatīt. Nu, tas tāpēc, ka, lūk, nu, lai būtu visi drošības apstākļi ievēroti. Tas bija tas iemesls, kāpēc Maltas varas iestādes vēl mm, uzstādīja prasību, ka iesniedzējiem ir jāierād, jāierodas iestādē. 2013. gadā Maltas varas iestādes teica, ka jā, ir bijušas zināmas kavēšanās ar plastikāta kartiņu nodrošināšanu un piegādi, un tas ir bijis pārējais periods, ir bijis ierobežot administratīvu resursu paredzētu šim nolūkam. Un viņi nolēma izveidot jaunu aģentūru, kas būtu konkrēti paredzēta tieši šāda veida pasākuma efektivitātes uzlabošanai. Un tāpēc 2013. gadā risinātās problēmas um, tika atrisinātas un nekāda cita veida sūdzības komisija vairs nav saņēmusi attiecībā uz plastikāta uh, reģistrācijas certifikātu saņemšanu. Thank you very much, Mrs. Paldies, Mitsi kundze. I'd like to confirm also that the Maltese authorities are currently... Um... Jā, Šāda ideja kārta tad ietver arī, protams, elektronisko drošību, dažādu informāciju, kas atbilst visiem ES standartiem. Un tie, kas nav Maltas rezidenti, faktiski saņem pozitīvu diskrimināciju, jo viņi var visu nosūtīt pa pastu, bet maltiešiem pašiem jāierodas e, iestādēs. Tāpēc jāsaka, šobrīd, manuprāt, nav nekādu problēmu vairs, un arī nenotiek nekāda veida pārkāpumi līguma prasību īstenošanā. Jo, nu, pienācis elektronisks dokuments, un tas viss ir atbilstīgi. Jā, tieši tā. Es pieminēju tikai pirmo lūgumu rakstu, ko iesniedz Dēvids Railings, bet te jau ir arī šis otrs lūgumu raksts 14, 19, 2013, to iesniedz Somijas valsts piedarīgā attiecībā uz ID karti. Ar pirmo lūgumu rakstu runājot, cik tālu man saprotams, mēs varam šo lūgumu rakstu slēgt, saskaņā ar komisijas un kolēģi teikto. Kas, attiec, kas, ir, kas, kas ar otro, kā rīkoties šajā gadījumā? On this point, sorry. On, on the bus ID cards, water and electricity. Uh, multiple tenanted practice since January 2015, so everybody paid. 2015. gadā izveidotas procedūras, kas pilnīgi vienādi attiec uz visiem pilsoņiem. Tātad jūs vēlaties slēgt abus šos lūgumrakstus. Labi, labi, tad tieši tā arī darīsim. Bet te ir vēl citi 10, 12, 2013. gada lūgumraksts par ēstpilsoņu diskrimināciju saistībā ar maksu par sabiedriskajiem pakalpojumiem Maltā un Gozo salā tāpat arī 1737 šķērsvi 2013 par diskriminācijas aizsību ar divu līmeņu cenu noteikšanas sistēmu elektrībai un ūdenim, tāpat arī 1655 šķērsvi 2014 par iespējamu mēs pilsoņu diskrimināciju attiecībās pārmērīgi lieliem komunālo pakalpojumu rēķiniem. So, The petitioners are not here. Lūgumrakstiesniedzēju nav klāt, došu atkal vārdu komisijai. Lūdzu, paldies. Vēlos uh, otro lūgumu rakstu nodalīt, jo šī elektrības nodalījums starp tas ir kas cits. Pirmais runāja par diskriminējošiem tar tarifiem tas tika minēts arī 14.19 lūguma rakstā. Un tā ir tā pati tēma, kas 10.12. 2013. lūguma rakstā. Maltas tiesību akti paredz trīs dažādus tarifus eh, - mājasemniecību, rezidentu un nerezidentu elektrībai un ūdens piegādē. 2010. gadā komisija saņēma apmēram 15 sūdzības par tarifiem jo ne Maltas iedzīvotāji pilsoņi saņēma tarifu, kas bija par 30% augstāks nekā Maltas pilsoņiem. Tāpēc, ka viņi automātiski nevarēja pieteikties rezidentu tarifam. Vispirms bija jāiziet cauri dažādu veidu administrācijas eh, procedūrām, piemēram, reģistrēšanās, ID kartes saņemšana. Un Maltas pilsoņiem nekāda šāda veida formalitātes nebija jāpilda, tie saņem šo lētāko tarifu automātiski. Un šie es pilsoņi netika uzskatīti par rezidentiem, tāpēc viņiem arī nebija pieejama, zinām, subsīdijas, eh, atlaides un tam līdzīgi. Komisija sazinājās ar Maltas vairs iestādēm 2011. gada janvārī un uzsāka pēc tam pārkāpumu procedūru 2012. gada decembrī, jo Maltas varas iestāžu paveicais nebija apmierinošs, pietiekams. Pēc pārkāpuma procedūras Maltas iestādes 2014. gadā mainīja pieteikšanās procedūru, un tagad ES pilsoņiem ir pieejami šie samazinātie tarifi, un tas notiek vienkārši iesniedzot e, pieteikumu vaidlapu un identifikācijas kartes kopiju vai pasas kopiju. Līdz ar to komisija uzskata, par šo punktu runājot, ka šī diskriminējošā attieksme ir izbeigta, jautājums atrisināts un turklāt komisija pieprasīja, lai Maltas varas iestādes izveido procedūru par kompensāciju tiem es pilsoņiem, kas par šo laiku maksāja eh, saskaņā ar augstākajiem tarifiem par elektrību un ūdeni. Un šī sistēma tika izveidota 2015. gada maijā Un es tāpēc domāju, ka šobrīd, jā, tas bija maijā, šī gada maijā. Un viņi saņēma 43 pieprasījumus par kompensāciju tikai, bet šī sistēma funkcionē. Tas ir labi. Šis otrs jautājums savukārt ir mazliet citādāks, tāds specifiskāks. Un tas attiecas uz uh, eh, īrniekiem, dzīvokļu īrniekiem, eh, Malta, Maltas iedzīvotāju, mm, iedzīvotājiem piedarošās mājās. Šiem cilvēkiem jāiesūta veidlapa, ko parasta paraksta mājas saimnieks. Ja mājas saimnieks atsakās parakstīt šādu veidlapu, tad viņi nevar saņemt rezidentu tarifu. Un tā rezultātā, nu, bija tā, ka atsevišķi, atsevišķas, eh, nu, privātpersonas nevarēja šo tarifu Mm, izmantot. Tā kā logūma rakstā 17.37. 2013 minēts, nu tāda ir šī situācija. Tāpat arī 16.55 šis lūgumraksts nav pietiekami specifisks. Tur tikai runāts par lielām problēmām mēs pilsoņiem, bet tas ir tāds pārāk vispārīgs formulējums. Varbūt tas attiec uz īrniekiem, bet no teksta tas katrā ziņā netop skaidrs. Un par šo jautājumu runājot, Komisija sazinājās ar Maltu 2014. gada novembrī, un kopš šī brīža mums ir bijušas vairākas tikšanās ar viņiem. Pēdējā bija 24. jūnijā, nu pat, pirms pāris nedēļām. Un jāsaka, šobrīd atbilde no Maltas varas iestāžu puses nav apmierinošas. Viņi saka, lūk, ka šīs reģinu sagatavošās uzņēmumas E, nevar sniegt viņiem datus, tur ir kaut kāda datu aizsardzības problēmas tā tālāk, bet mēs turpinam e, saraksti un, protams, gaidam nākamu atbildi pēc šīs jūnija tikšanās. Tā kā šis jautājums pilnīgi noteikti nav atrisināts. Vai ir kādi kolēģi, kas vēlas kaut ko sacīt? Marlēna? Jā, kā jau komisija norāda, ir atšķirīgi tarifi bet daudzi no šīm eh, tarifu atšķirībām ir jau atrisinātas, pakalpojums niedzēji ir arī korekcijas mehānismi ieviesuši, sūdzības tiek izskatīt katru atsevišķu un, cik es saprotu, būs arī līdzekļa atmaksa. Kaut arī tas nav tik skaidri, kā mēs būtu to vēlējušies, daudz no problēmām, kas bija pirms 13. gada jūlija. Kopš tā laika ar šo kompensācijas mehānismu ir atrisināts, kurš, kā es saprotu, arī labi darbojās. Um, Dalīkundze, ja es pareizi saprotu, jo šeit jautājums ir eh, par vairākām lietām, kā to norādīja komisija. Komisija šobrīd ir apmierināta, ka nav vairs diferencētu tarifu Maltijas, Maltas pats. Maltas pastāvīgiem iedzīvotājiem un nerezidentiem, bet nav apmierināta ar to, kā pakalpojums sniedzējs izsniedz rēķinu īrniekam vai īpašum, eh, īpašniekam Un ņemot vērā, ka ir atšķirīgs rezidentu un nerezidentu tarifu likmes, tad runa par to ir šobrīd, ka ir rezidentu likmes, kas tiek e, piemērots visiem, kuriem ir pir, pastāvīgā mājvieta Maltā, un tiem, kuriem ir uh, garāžas pieder vai uh, vasaras mājiņas arī tiek piemērots rezidentu likmes, bet, ja ir problēmas starp eh, nekustamā īpašuma īpašniekiem un eh, īrniekiem, kuri atšķirīgs likmes, es šeit neredzu diskrimināciju atkarībā no tā, vai eh, Eiropas Savienības pilsonis ir Maltas pilsonis vai nē. Ja šī rēķina tiek izrakstīti un izsūtīti primārās vai sekundārās rezidents eh, dalījumā. Tad kāds, kurš eh, izīrē īpašumu, viņam tiek piemērots eh, augstāks tarifs. Jautājums komisijai. Kā uzņēmums, kurš izrakst šos rēķinus, tiek galā ar šo jautājumu, kā viņi izlēm, kuru tarifu piemērot, nezinot, vai īpašuma īpašnieks ļauj vai neļauj īpašumu izīrēt attiecīgi mm, īrniekam no citas valsts. Wait, wait a minute, there are, there are more members that would like to take the floor. Pa, pa, please. Vēl ir deputāti, kur vēlas uzdot jautājumus. Lūdzu. Jā, es vēlētos paust Eiropas Tautas partijas nostāju. Šeit runa par trim lūgumrakstiem. Vien, viens no 12, varbūt to mēs varētu slēgt. Divi citu lūgumu raksti. Šeit ir eh, runa par 17.37 un 16.55. Tur eh, varbūt eh, vajadzētu nogaidīt nākamo sarunu kārtu starp komisiju un Maltas iestādēm, un tos varētu atstāt šobrīd atvērts. Tāda ir EPP nostāja. Vai komisija vēlas kaut ko papildināt šobrīd, ja mēs varam beigt šī jautājuma izskatīšanu? Jā, jā, jūs varat atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Par diskriminatīvo aspektu attiecībā uz īrniekiem. Tā nav tieša diskriminācija, bet ir skaidri redzama netieša diskriminācija, jo Maltas rezidenti zina par atšķirīgiem tarifiem un atšķirīgo procedūru. Eiropas Savienības pilsoņiem ierodoties Maltā, viņiem nav šādas informācijas, ka viņi maksā pēc īpaša tarifa. Un tā ir problēma, ar kur saskarās eh, praksē Eiropas Savienības pilsoņi. Dalī kundze. Es saprotu, ka tā ir runa par to, ka šo informāciju sniedz eh, pakalpojumu sniedzējs. Priekšsēdētāji, ja es pareizi saprotu, tad ir ierosinājums slēgt lūgumrakstu 10.12. Un tas būtu ar komisijas piekrišanu, jo nav nekas eh, tāds, kas viņiem traucētu. Par 16.55 un 17.37 atstājam tās e, šos lūgumrakstus atvērts un prasam rakstisku atbildi no komisijas un sūtam vēstuli Maltas pastāvīgai pārstāvniecībai šeit Briselē un prasam par šiem konkrētiem e, gadījumiem kas minēts divos lūguma rakstos, un saņemot pilnu atbildi, varam izlemt, kā rīkoties tālāk, vai mēs tā varam darīt. Labi. Labi. Nākamais ir 21. punkts. 1098 no 2010. gada, ko iesniedz Vācijas valsts piedarīgais var Zviedrijas varu iestāžu diskriminējuši izturēšanos pret ES pilsoņiem. Pirmo reizi kopš es vadu komitejas darbu. Ir vēl viens 1183 no 2010. gada. Arī Vācijas valsts piedarīgais par nepieciešību saņemt personas reģistrācijas numuru Zviedrijā. Un trešais lūguma raksts 1289 no 2012. gada iesniedz apvienotās karalists valsts piedarīgā par to, ka ir pārkāptas viņas brīvas pārvietošanās tiesības un pastāvīgas uzturēšanās tiesības Eiropas Savienībā. Zviedrijas pastāvīgā pārstāvniecība ir uzaicināta, bet noraidīja to, noraidīšu uzaicinājumu. Tā kā lūgumraksts izniedzēja šeit nav, dosim vārdu komisijai. Lūkums vēlreiz lūdzu. Paldies. Šie trīs lūgumraksti attiecas uz cilvēkiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, kuriem bijušas eh, problēmas saņemt personu eh, identifikācijas numuru Zviedrijā. Dažkārt tādēļ, ka viņi tikai sešus mēnešus vai mazāk uzturas Zviedrijā. Otrā gadījumā sieviete saskārās ar problēmu saņemt eh, uzturēšanas atļauju Zviedrijā. Un ja jums nav personas identifikācijas numura, tad liekas, ka e, dzīve ir grūta Zviedrijā. Personas ID numuri tiek piešķirti tad, kad jūs ievadā Zviedrijas iedzīvotāju reģistrā. Saskaņā ar reģistrācijas aktu Zviedrijā personas nevar reģistrēt šajā reģistrā, ja tās nevar uh, pierādīt, ka uzturēsies Zviedrijā ilgāk par gadu. Un, ja neatbilstat šai prasībai, tad jums piešķir koordinēšanas numuru, bet to nevar izmantot tāpat kā personas ID numuru. Līdz ar to, kad komisija sāka izmeklēt šo lietu, mēs eh, konstatējām, ka ar šo problēmu saskaras daudz Eiropas Savienības pilsoņu, jo jums ir tiesības dzīvot eh, citās ES dalību valstīs uz laiku, kas ir mazāks par gadu, ja esat students vai arī citiem asudēļ. Bet šis nosacījums tiek piemērots jebkurai personai, kas piesakās personas identifikācijas numuru saņemšanai, līdz ar to jebkurai kategorijai, vai te runa par strādājušiem, vai e, ģimenes locekļi, kas atgriežas valstī, vai tas nav kaut kas tāds, ar ko saskartos ļoti ierobežots cilvēku skaits. Otrakārt, šķiet, ka personas identifikācijas numurs ir absolūti nepieciešams kontaktam ar Zviedrijas administrāciju, kā arī pakalpojumu saņemšanai. Telefona, elektrības, e, pieslēgšanai, līgumslēgšanai, bankas prasa to nu, e, konta atvēršanai. Un kas ir vēl nopietnāk, šāds e, personas identifikācijas numurs ir nepieciešams arī, lai. And, uh, what... Lai uh, elektroniski internetā sazinātos ar administrācijas iestādēm Zviedrijā, jums tāpat arī bez šī numura nevarat saņemt uh, medicīnas uh, Eh, apdrošināšanu pārceļoties uz Zviedriju, var gadīties situācija, ka jūs zaudējat eh, savus izcelsmes valsts apdrošināšanu un Zviedrija jums atsakās piešķirt eh, savējo. Tāpat ir es tiesību akti, kas atļauj legāli uzturēties jums citā dalību valstī, jums ir jābūt ekonomiski aktīvam vai jābūt pietiekamiem resursiem un e, jābūt arī pilnai veselības apdrošināšanai. Un Eiropas Savienības pilsēņiem nevajadzētu uzlikt citas prasības. Esmu sazinājusies ar, ar Zviedrijas amatpersonām un uh, 2004-38 direktīvu par brīvu pārvietošanos, par ko komisija ir atvērusi, uzsākus, respektīvi, pārkāpumu procedūru vienreiz. Pat eh, turpinot šo eh, tālāku kontaktu, arī iesaistoties komisārai, Zviedrijas iestādes ir skaidrojuši šo situāciju. Apsolījuši arī rastu risinājumu, bet eh, neesam saņēmuši nekādas ieteikumus risinājumam. Very good, Peter. Excellent. Keep it up. Go after the Swedish. Jā, pareizi, Pēter, uzbruciet Zviedrijas iestādēm. Jūs nevarat pat nodzīvot ne pusi dienu Zviedrijā bez šī sociālās apdrošināšanas numura. Es ierosinātu sekojošo. Pirmkārt, mēs varētu no komisijas varbūt eh, rakstisku atbildu stingru Eh, sagaidīt, un tad, eh, ja mēs to saņemsim, nosūtīt vēstuli šeit Briselē Zviedrijas pastāvīgajai pārstāvniecībai, prasot papildu informāciju un norādot, ka ja nekas netiks darīts, komisija jau ir uzsākusi izmeklēšanu un izskata iespēju uzsākt eh, vēl vienu pārkāpumu procedūru, kas, manuprāt, būs diezgan atsvaidzinoša iespēja pirmā reize, manuprāt, eh, vispār attiecībā uz šādu jautājumu. Tas, tas būtu ļoti noderīgi, vai ne? Pēters eh, māja ar galvu. Un vēl viens jautājums mums vēl palicis eh, dienas kārtībā. Un, protams, no 9 līdz 6.30 gara darbdiena divi lūguma raksti no 026 no 2012. gada par diskrimināciju dzimumu dēļ Itālijas sociāla nodrošinājuma sistēmā. 1054 arī 2012. gads iesniedz Itālijas valsts piedarīgais par pensionēšanas vecumu izmaiņām Itālijā. Lūguma raksts iesniedzēji nav klāt un vārdu dodam Alvaro Oliveira vai Kaisa Korkonen. Thank you, Mrs. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Alvaro Oliveira un esmu kopā ar savu kolēģi. Mēs strādājam tieslietu ģenerāla direkcijā un informēsim jūs par esošo situāciju. Šīs gadījums attiecas uz um, um reformu uh, Itālijas um, pensiju schēmā, kad pensionārs ieviesā uh, uh, prasību par diskrimināciju attiecībā pret vīriešu kārtas strādājošiem. Neizteikšos gari, bet izstāstīšu to, ka attiecībā uz agrīnu pensionēšanos ir atšķirīgi nosacījumi sievietēm un vīriešiem, un tas attiecas uz uh, Eh, nostrādāto gadu skaitu vai finanšu maksājumu, lai to varētu izmantot. Kopumā sievietēm ir vajadzīgs viens gads mazāk sociālo nodokļu maksājumu, lai saņemtu uh, priekšpensionēšanās, uh, priekšpensiju. Mēs sazinājāmies ar Itālijas lēmējiestādēm, komisija uzskatīja, ka šeit pastāv problēma, nosūtīja formālu vēstuli 13. gada beigās, precīzāk oktobrī, norādot, ka pastāv uh, direktīvas 200654 eh, pārsāpums attiecībā uz nodarbinātību Saņēmām atbildi janvārī no Itālijas saimē iestādēm un komisija līdz pat šim laikam analizē Itālijas sniegtās atbildes. Un vēl nav izlēmts par vislabāko pieju. Jūs jautāsit, kāpēc, taču tas ir tāpēc, ka jautājums ir samērā sarežģīts un tas, kas mm, sākotnēji mums likās un bija norādīts formālajā paziņojumā, ir tas, ka Itālijas likumdošana pārkāpja vienlīdzības principu attiecībā uz nodarbinātības eh, un pensiju fondiem. Un šeit tas attiecas ne tikai uz eh, sociālo likumdošanu, kurā ir piemērojama strādājošiem, bet uz tādiem strādājošiem kā ierēģi. Tomēr Itālija atbildēja, ka pēc tās ieskata šī schēma skār visus strādājošos, jeb tas, ko mēs eh, tehniskajā eh, žargonā saucam par eh, statūtu pensijām, uz kur attiecas direktīva 7907 un skār eh, Um, statūtu sociālās um, tiesības uz pensiju, kas paredz atsevišķus izņēmumus uh, līdzties uh, vienlīdzībā konkrēti pensionēšanās vecumā. Jautājums ir sarežģīts, komisijas nostāja nav mainījusies, mums nav jauna nostāja nepārskatīt vai uh, uzstāt uz mūsu iepriekšējā atzinumu. Mēs vēl aizvien šo gadījumu analizējam. Paldies! Paldies. Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Eleonora, lūdzu. Paldies. No savas puses gribēju norādīt, ka šis lūguma raksts ir jāpatur atvērts. Tāpēc, ka nav pārāk daudz jaunumu. Šeit ir runa par reformu, kuru diktēja pasākumu eh, stingrās taupības dēļ, kāda mm, tika ieviest arī Itālijā, kas, kas radīja sarežģītu situāciju. Kopumā pensiju reformās bija vesela rinda graujoša faktu attiecībā uz Itālijas tautu, un tas ir tikai viens no daudziem aspektiem, ko ir izvēlējies lūgumrakstiesniedzējs savā, savā petīcijā. Manuprāt, tas ir jāņem vērā, un es domāju, ka vajadzētu sagaidīt komisijas viedokli, kaut vai tikai tāpēc, ka pagājušajā mēnesī ir pieņemts Itālijas konstitucionālās tiesas nolēmums, kurš paziņo par nekonstitucionāliem daļu no šiem pensiju reformas pasākumiem. Lūk, tā ir reforma, kas, um, uh, kas ir ar daudzām problēmām. E, tak, też uważamy, że petycja. Paldies. Arī es gribu aicināt paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, jo līdztiesības jautājumus mums nav e, pārliecības par to nezināšanas, vai šis ir pagaidu pasākums vai elements, kas būs e, jaunās reformas um, neatņemama sastāvdaļa. Paldies! Rīkosimies, kā jūs ieteicāt, un jo visi nevienlīdzības jautājumi ir rūpīgi jāskata, vai tie ir sistemātiski vai e, gadījuma raksturi. Paldies! un paldies arī par šodienu. Mēs esam pabeiguši savu ļoti garo darba dienu, mēs visi esam izdzīvojuši, un tagad es novēlu visiem ļoti jauku vakaru, un ja es ar jums vairs netiekos, tad novēlu jums visiem lielisku vakaru, nedomājiet par lūgumu rakstiem, ne par komitejas sanāksmēm, lasiet, skrieniet, peldiet, ēdiet un dzeriet un priecājieties.